Meglio che si siede qua. Possiamo iniziare i nostri lavori. Sāksim mūsu šās pēcpusdienas darbu. Mēs jau lieliski pastrādājām šorīt. Runājām par eh, vienoto vēlēšanu likumu. Un tagad mums jāpievēršas um, jaunam jautājumam par kuru diskutēsim ar Nacionālā parlamenta pārstāvjiem, proti pilsoņu iniciatīva. Šo, ar šo jautājumu jūs iepazīstinās eh, četri referenti, divi no tiem ir eh, konstitucionālo lietu komitejas pārstāvji un divi lūgumrakstu komitejas pārstāvji. Tātad Zita Gurmai, Alēns Lamas Sūrs, konstitucionālo lietu komitejas pārstāvji un uh, Žerāls Hefners un uh, Diāna Volisa no Lūguma rakstu komitejas. Kā jūs uh, noteikti būsiet pamanījuši, šie četri referenti pārstāvi lielākās politiskās grupas Eiropas parlamentā, un tas nozīmē, ka būs diezgan viegli vienoties par kopīgu nostāju, un tad, ja izdosies arī vienoties ar komisiju un padomi, tad mēs diezgan ātri varēsim pavirzīties uz priekšu šajā jautājumā. Rūtenkungs aizstās komisijas pārstāvi, kur es, es sveicu Rūtenkungu, un tāpat te ir ieradies arī Šastelkungs, Beļģijas prezidentūras pārstāvis. Tāpat kā Šefčovičs kungs, kas ir komisijas vicepriekšsādātājs. Mēģināsim efektīgi izmantot mums atvēlēto laiku. Un tātad tie, kas vēlēsies iesaistīties diskusijās, es vēlreiz atgādinu, ka jums ir jāaizpilda anketa, kur jūs atradīsiet um, uz galda, un attiecīgi tā jāiesniedz sekretariātu pārstāvim, lai mēs varētu jums piešķirt laiku runāšanai. Tātad, vis, Vispirms, pirms es dodu vārdu referentiem, es vēlētos teikt, ka lūgumrakstu komiteja arī ir iesaistīta mūsu darbā. Un tam pierādījums ir lūgumrakstu komitejas divu pārstāvi klātbūtne arī šās dienas diskusijās. Maconīkungs ieradīsies nedaudz vēlāk, bet viņš būs arī šīs pēcpusdienas sanāksmes līdzpriekšsēdētājs. Roitens kundze, tagad došu vārdu jums, lai jūs iepazīstinātu ar šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, kā Beļģijas deputāti, bet arī kā bijusi Eiropas parlamenta ierēdna. Es varu teikt, ka man ir liels eh, prieks eh, piedalīties šajā sanāksmē, starpparlamentārajā sanāksmē, kuru organizē Konstitucionāla lietu komiteja, kas mūs sveic šeit. Un, um, es atvainojos. Uh, Andrei uh, eh, Flau uh, vārdā, kurš nevarēja ierasties, jo viņš šobrīd piedalās um, valdības sarunās un, diemžēl, nevarēja ierasties uz šās dienas sanāksmi. Es uh, jums nolasīšu viņa uzrunu. Pēc eh, iepriekšējās prezidentūras paveiktā darba Beļģijas prezidentūra uzliks sev par pienākumu panākt to, ka tiek efektīvi īstenots Lisabonas līgums, lai panāktu to, ka Eiropas Savienība eh, darbojas efektīvi un Beļģijas prezidentūra dara visu iespējamo, lai padarītu Eiropas Savienību eh, redzamāku starptautiskajā mērogā, bet arī Eiropas Savienības iekšienē. Pilsoņu iniciatīva, kas ir jautājums, par kuru mēs runājam šodien, ir viena no prioritātēm, kuras izraizījusies Beļģijas prezidentūra. Pilsoņu iesaistīšana ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, kur ievieš jaunais Lisabonas līgums. pilsoņi var uh, darīt zinām savu vēlmi, ievēlot uh, savus pārstāvis, un 2009. gadā Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir devusi iespēju pilsoņiem tikt uh, uh tieši sadzirdētiem, un tas ir milzīgs solis uz priekšu, kā jūs zinat, noteikti šajā um, konstitucionālo lietu komitejā, tad pilsoņu iniciatīva ir ierakstīta 11. Um, panta 4. punktā Lisabons līgumā, kas ļauj pilsoņiem uzsākt iniciatīvas, aicinot komisiju uh, savu pilnvaru ietvaros eh, nākt klajā ar attiecīgu priekšlikumu par jautājumu, par kur pilsoņi uzskata ir nepieciešams eh, likumdošanas akts Eiropas Savienības līmenī. Lisabonas līgums eh, tādējādi ir pavērs iespēju participatīvai demokrātijai, un tas papildina pārstāvniecisko demokrātiju, uz kuras balstās Eiropas Savienības dalībvalsts, un līgumā ir paredzēta uh, arī iespēja uh, veikt plašas publiskās konsultācijas, tādējādi ļaujot iespēju gan pilsoņiem, gan visām iesaistītajām pusēm paust savu viedokli pirms tiek sagatavots priekšlikums par likumdošanas aktu. Uh, tas, uh, kā tieši šie, uh, šīs tiesības tiek izmantotas, tātad uh, pieņemamības, uh, principu attiecībā uz dažiem jautājumiem. Par to visu ir jālem līdz eh, koplēmuma procedūras ietvaros starp Eiropas parlamentu padomi. Beļģijas prezidentūrā jau īpaši svarīgi šķiet piedalīties šī eh, skaistā mm, demokrātijas projekta īstenošanā, izmantojot mūsdienu tehnoloģiskos līdzekļus, jo vēl bez tām, ka tas varētu nostiprināt demokrātijas leģitimitāti, Eiropas pilsoņi ir tilts starp mūsu uh, tagadni un pagātni. Komunikācija tehnoloģija, kas nepārtraukt attīstās, uh, šobrīd ir ieņēmusi diezgan svarīgu lomu mūsu uh, dzīvē, un ar internetu starpniecību ir iespējams paplašināt debatas un diskusijas dadādo, dažādos fórumos. Pilsoņu iniciatīva ļauj paplašināt debatas un ļ ļauj tās izvērst arī internetā. Tāpat kā tas vienmēr notiek, kad ir runa par eh, elektronisko datu nodošanu internetā, mums ir jācenšas panākt līdzsvaru starp um, dažiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies, mums ir jācenšas panākt to, lai procedūras būtu pēc iespējas vienkāršākas un lai nerastos papildus eh, administratīvais sloks, eh, kas tiktu uzlikts uz dalībvalstu pleciem, vienlaiks nodrošinot efektīvu sistēmas izmantošanu un bez krāpniecības. Ir paredzētas plašas konsultācijas, lai iesaistītu uh, pilsoņus, un mums ir uh, jācenš tādā veidā īstenot tiešo demokrātiju. Eiropas Savienība šodien ar brīvu izpausmes veidu ļauj mums eh, nodrošināt demokrātiju Eiropas Savienības līmenī. Pilsoņu iniciatīvai vai tā būs veiksmīga un kā tā attīstīsies, tie ir eh, jautājums, kuriem mums ir jārod atbildes. Uh, Jebkurā gadījumā mēs vēlamies, lai pilsoņu iesaistīšanās būtu e, nostiprināta nākotnē, un mēs vēlamies arī, lai šis kopienas instruments ļautu mums nostiprināt publisko telpu Eiropas Savienībā, veicināt sociālo kohēziju un, kas zina, varbūt arī e, veicināt e, Eiropas līmeņa sabiedriskās domas rašanos. Uh, Cienījamie deputāti, dāmas un kungi, es tagad vēlētos izteikt dažus uh, personīgus komentārus. Pilsoņu iniciatīva ir lieliska iespēja vērsties pie jaunajiem eiropiešiem. Eiropas Savienībā ir jābūt nākotnes projektam, tādam tam ir jāpaliek un jāveicina Eiropas integrācijas ideju, jo īpaši jauniešu starpā un tam ir jābūt galvenajam no nu, mūsu centieniem. Tāds ir mans person, tāda ir man personīgā pārliecība, proti, ka 16 uh, gadu vecums varētu būt viens solis uz priekšu priekšu šajā virzienā. Ja Eiropas parlaments un padomu lemtu citādi, tad šis jautājums varbūt ir pirmais uh, jautājums, kurā mēs varētu izmantot pilsoņu iniciatīvu. Paldies uh, par uzmanību un uh, vēlu jums veiksmi turpmākajā darbā. Grazie, onorevole Rutten. Paldies, Ruttenes kundzei. Un tagad bija paredzēts no Maconī kundzī. Viņa ir um, atbildīgās komitejas priekšstādātā, bet viņa nav ieradusies, līdz ar to viņa nevar runāt. Nu tad es norādīšu uz pamataspektiem. Runa ir par uh, svarīgu lietu pilsoņu iniciatīvu, tas ir skaidrs. 11. pants, 4. punkts, LSD jeb Lisabons līgumam paredz, ka šāda pilsoņu iniciatīva tiek izveidota. Un tagad parlamentam ir uzdevums uh, izstrādāt teksta projektu, kas noteiks uh, ietvaru šim jauninājumam. Mēs savus darbus pabeidzām ātri, un 8. novembrī ir paredzēts, ka referents prezentēs komitejai savus priekšlikumus. Līdz ar to šodienas sanāksme ir tik ļoti svarīga. Lai prezentētu grozējumus, ja būs vajadzīgs, un lai pastāstītu par jau paveikto. Tagad izteiksies referents, tad uh, komisijas uh, priekšsēdētāja vietnieks un arī attiecīgās komitejas uh, priekšsēdētājs. Nu, tagad uh, uzklausīsim referentus. Uh, eh, Lamesvar kungs, varbūt jūs vēlaties sākt. Lielas paldies! Jā, paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos atgādināt, kas bija šīs inovācijas pamatā, tātad Lisabonas līguma pamatā, kā jau atgādināja priekšsēdētāji, proti, ko tas tieši papildina Eiropas Savienības tiesībās. Kā jau tas tika minēts, mums jau ir ļoti daudz procedūru, ar kuru uh, palīdzību Eiropas komisija un tiesas veids Šefčoviču kungu. Uh, komisija um, nāk klajā ar likumdošanas priekšlikumiem un paredz konsultēties plaši ne tikai Eiropas parlamentu, bet arī ar dalībvalstu valdībām, dalībvalstu e, parlamentiem, pilsonisko sabiedrību, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, publicējot zaļo grāmatu, balto grāmatu un tā tālāk un tā joprojām. Eiropas parlaments arī organizē regulāri dažādus fórums, e, viedokļu apmaiņu, e, ciešā sadarbībā ar ekonomikas un sociālo lietu komiteju, reģionu komiteju un tāpat arī ar lūgumrakstu komitejas eh, starpniecību. Eh, proti, eh, mēs esam pieraduši pie tiešiem kontaktiem ar Eiropas Savienības pilsoņiem, bet mēs saskaramies ar milzīgām problēmām. Viena no problēmām, ar kurām mēs nepārtraukt saskaramies, ir, un ar to mums noteikti būs jāsadzīvo, proti tas, ka Brisele atrodas tālu no pilsoņiem. Un tāpat kā mūsu galvaspilsētas atrodas tālu no reģionu centriem. Tieši tāpat Brisele ir vēl tālāk un vienmēr būs vēl tālāk nekā dalībvalstu galvaspilsētas. Un šo problēmu vēl sāsina tas, ka pretēji tam, kas eh, ir spēkā federatīvajās sistēmās, nav Eiropas kopienas administrācijas, eh, kas darbotos ārpus Briseles. Tātad nav Eiropas birokrātijas. Vienīgie Eiropas pilsoņi, vienīgie Eiropas ierēģi visi atrodas Briselē. Un kopienas tiesības īsteno Nacionāla administrācija un reģionālā administrācija un informāciju sniedz tieši reģionālā un nacionālā administrācija. Otra problēma, ar kur mēs saskaramies, un tā ir problēma, kur būtu jāatrisina, Proti tas, ka dīvainā kārtā pēc pusgadsimta ilgas Eiropas veidošanas, kuras laikā mēs esam nojaukuši visas robežas, visas barjeras, visas kontrols uz robežām, ir iespējama brīva pārvietošanās pilsoņiem, precēm, lauksaimniecības precēm, informācijai, kapitālam. Tātad visam ir iespējama brīva aprita, izņemot, protams, politiskās debatas. Mēs joprojām konstatējam, ka notiek 27 atsevišķas nacionālās debatas. Un katru reizi, kad notiek Eiropas parlamenta vēlēšanas, notiek um, nacionālās debatas un nevis Eiropas līmeņa debatas un Eiropas līmeņa vēlēšanas. Varu minēt savas valsts piemēru, Francijas piemēru. Galvenā, uh, galvenais televīzijas kanāls uh, TF1, kur klausās, kur skatās lielākā daļa uh, Uh, francūšu, viņiem nav sava pārstāvja, sava korespondenta, pārst, pastāvīgā korespondenta Briselē. Tas nozīmē, ka uh, tiek atspoguļot notikumi no Briseles tikai tādā gadījumā, kad augsta ranga amatpersonas no Francijas ierodas uh, vizītē Briselē un tiek sniegts tikai nacionāls skats uz jautājumu. Un es baidos, ka situācija īpaši neatšķirs no tās, kāda ir sastopama citās dalībvalstīs. Uh, Te arī radās ideja par šo jauno procedūru, jauno iniciatīvu, kura uh, patiesi nedarbojas mūsu dalībvalstīs, pat ja ir mēģinājumi īstenot līdzīgu pieeju. Tas ir kas vairāk nekā uh, lūgumraksti, bet tas ir kas mazāk nekā referendumi. Tā ir sava veida pārci participatīvā jeb līdzdalības demokrātija. Un ko mēs ar to esam centušies panākt? Mēs esam vēlējušies Eiropas pilsoņiem, ja viņi ir pietiekami lielā skaitā, proti vismaz viens miljons un pārstāv dažādas dalībvalstis, viņi var vērsties eh, pie komisijas ar prasību nākt klajā ar likumdošanas iniciatīvu, Šobrīd eh, šādas pilnvaras ir tikai padomei un men, parlamentam. Un šobrīd Eiropas parlaments un padome ir likumdošanas fórumi, bet tie var nākt klājā, klājā arī ar likumdošanas priekšlikumiem, kas var pārtapt uh, patiesos reāli uh, eh, likumdošanas priekšlikumos tikai tādā gadījumā, ja komisija attiecīgi rīkojas. Tātad mēs varam pieņemt likums tikai tādā gadījumā, ja ar attiecīgiem priekšlikumiem nāk klajā Eiropas komisija. Tas ir tas, ko mēs devējam par Eiropas komisijas monopolu. Tas ir juridisks monopols, bet tas nav politisko ideju monopols. Un mūsu pieredze liecina par to, arī statistikas dati liecina par to, ka 10-15 gadu laikā politikas iniciatīvas Tie rodas uh, trešdaļa apmēram uh, komisijā, trešdaļa parlamentā un trešdaļa padomē. Un ar līgumu starpniecību mēs tagad cenšamies rast ceturto uh, virzītāju spēku, tātad ceturto iniciatīvas virzītāju spēku, proti pilsoņi. Ja pilsoņi mobilizēs, tad viņi var vērsties pie komisijas, un komisijas atbildībā ir analizēt priekšlikumu saturu un izlemt, brīvi izlemt, balstoties, protams, uz savām funkcijām un kompetencēm, vai, priekšlik, vai šis priekšlikums tiek izmantot nākot klajā ar jaunu likumdošanas priekšlikumu vai grozot jau esošu likumdošanu. Protams, paturot prātā to, ka galīgais lēmums tiks pieņemts Eiropas parlamentā un ministru padomē. Pēdējais komentārs. Uh, jo mani kolēģi noteikti paskaidros, kāda būs procedūra, kur esam paredzējuši. Mēs, starp citu, pie tā strādājam eh, ciešā sadarbībā ar Šefčoviču kungu un arī ar eh, Beļģijas prezidentūras pārstāvjiem, tātad Šastēlu kungu. Galvenā atšķirība eh, no, piemēram, tādām iniciatīvām, kā tā, ko mēs piedzīvojām vakar Briseles ielās, ir tāda, ka Mēs šobrīd pilsoņus aicinam iesaistīties, dažkārt nākot klajā ar priekšlikumu eh, svītrot kādu likumdošanas aktu vai grozīt kādu likumdošanas aktu, bet galvenais eh, nākt klajā ar pozitīviem priekšlikumiem, proti par to, ka ir nepieciešams jauns likumdošanas priekšlikums vai jāgroz jau esošais. Un Par šiem jautājumiem var runāt pilnīgi visas politiskās partijas, eh, nevalstiskās organizācijas, jebkurš. Bet galvenā doma ir tāda, ka eh, mēs dodam šādā veidā iespēju izteikties arī tām pilsoņu kategorijām, uh, par kurām varbūt ikdienā mēs neinteresējamies, tāpēc, ka viņi varbūt ir pārāk izkaisīti Eiropas teritorijā un uh, citādi nespēja mobilizēties pienācīgam lobbyjam attiecīgajā jomā. Varbūt, ka uh, tie ir pilsoņi arī, kas strādā valstī, kur nav viņu izcelsmes valsts, viņi uh, strādā citā valstī, aprecis, viņiem ir bērni, viņš šķirs, uh, saslimst un tā tālāk un tā joprojām saskaņā ar likumiem, kurus mēs šeit pieņemam, šīs problēmas vajadzētu atrisināt relatīvi vienkāršā veidā, bet praksē tas, diemžēl, tā nav. Tāpēc mums vajadzētu dot iespēju tiem pilsoņiem, par kur dzīvi mēs neesam pietiekami interesējušies, dot iespēju uh, tieši vērsties pie mums uh, ar priekšlikumiem par to, kas būtu jādara, darīt mums zinām, kādas ir tās ikdienas problēmas, ar kurām viņas saskaras, un darīt mums zinām, kā mēs varētu izveidot tādus likumus, kas būtu nepieciešami Eiropas pilsoņiem. Paldies! Paldies, Lamasūram! Paldies, Lamasūram kungam par šo uh, skaidro aprisi, uh, kurš arī mums parādīja arī šos uh, kultūras slāņus. Un tagad es uh, lūgtu uh, kunci uh, arī turpināt. Gurmais kundze, paldies! Šis ziņojums tiešām ir ļoti svarīgs. Um, mm, e, izstrādē piedalījās vairākas komitejas. Labi, ka Žerārs un Diana mums ir pievienojušies, mums ir jāsadarbojas, lai panāktu vienošanos. Un, uh, paldies! Uh, Šastel kungam un Šefčoviču kungam eh, par eh, jūsu palīdzību. Tā šī ir pirmā reize, kad mēs runājam par šo iniciatīvu ar nacionāliem parlamentiem, un es eh, vēlos sveikt Rota kungu, kas pastāstīs par situāciju no nacionālo parlamentu viedokļa, arī reģionu komitejā un ekonomisko un sociālo lietu komitejā. Uh, šī iniciatīva tiks skatīta, un um, es gribētu ticēt, ka mēs šeit izstrādājam uh, labu instrumentu uh, līdzdalības un pārstāvības demokrātijā, bet bez uh, AFCO komitejas prezidenta Kasīni kunga nekas nebūtu noticis, to es varu droši teikt. Mēs ar Alēnu runājam, kā mēs sadalīsim laiku un kā mēs sadalīsim mm, šos pienākumus. Uh, Un, es teiktu, blakus veiksmīgiem vīriešiem ir arī veiksmīga sieviete un otrādi. Es domāju, ka mēs kā labi dejotāji paveiksim šo darbu, sadalot to prātīgā veidā. Mūs visvairāk interesē, ka trijo prezidentūras laikā, tātad Spānija, Ungārija un Beļģija, un es pati esmu no Ungārijas, par, par ko Eh, man ir liels lepnums. Tātad eh, cerams, ka līdz jūnijam mēs eh, visi sadarbojoties varēsim pabeigt šī dosie izskatīšanu, protams, ar komisijas palīdzību, Šefčoviča kunga palīdzību. Mēs mēģinām risināt problēmas, kad šīs problēmas parādās. Mums notiek konsultācijas ar pilsoņu organizācijām. Jūs zināt, ka šeit slēpjas arī zināmi riska faktori. Jūs zināt, kāda bija vēlētāju aktivitāte pagājušajās Eiropas uh, vēlēšanās - mazāk par 50%. Un es tieši piedalījos Dafkunga ziņojuma apspriešanā un izrādās, ka, ka Eiropieši netic Eiropai. Nu, līdz ar to mums ir jāpierāda, ka šī ideja ir dzīvotspējīga, bet mums ir ļoti uh, saspringts darba grafiks. Un es tik tiešām ceru, ka decembrī mēs jau varēsim runāt par teksta projektu. Protams, mums jāpropējas, lai teksts būtu pieejams visās valodās, bet mēs saņemsim arī no kultūras, no juridisko lietu, no pilsoņu brīvību komitejas un komisijas priekšlikums šai gadījumā bija ļoti labs pamats un šādi mums daudz vieglāk ir iet uz priekšu. Nā. Nu, Šefčoviča kungam ir arī ļoti laba komanda, kas palīdzēja sastādīt tik labu uh, dokumentu. Un uh, komisijas partneri ir atvērti visiem mūsu priekšlikumiem. Tagad procedūras uh, vidējā fāzē. Un šis brīdis tieši ir īstais brīdis Uh, lai apspriestu šo iniciatīvu ar uh, nacionāliem parlamentiem. Šodien no rīta, apspriežot Dafa kunga ziņojumu, izteicās 26 deputāti no nacionāliem parlamentiem, un es ceru, ka arī mēs saņemsim nu, vismaz tikpat daudz komentāru. Es vēlos uzlabot situāciju Eiropā. Es vēlos, lai Eh, pilsoņiem būtu vairāk informācijas par Eiropas pilsoņu iniciatīvu jeb EPI. Vēlos, lai šis instruments eh, būtu demokrātisks un eh, efektīvs, lai to neizmantotu ļaunprātīgi. Protams, mēs diskutējām, kad būtu jāsāk, varbūt ar 16 gadiem. Nu, Eiropa ir atvērta visiem, iespējams, iespējams uh, sākt pēc iespējas ātrāk, protams, šāda iespēja pastāv, uh, bet mēs ierosinām vairākus grozējumus, lai mazinātu administratīvo slogu, jo mēs uh, apzināmies mūsu atbildību. Mums viss jādara ļoti profesionāli. Komisija paredz pārbaudīt iniciatīvas pieņemamību pēc 300 tūkstošu parakstu savākšanas. Vai tas palīdz pilsoņiem? Es neesmu pārliecināta. Tad skatīsimies, ko darīt ar šo noteikumu. Tad vēl viens moments EPI procesā. Kas notiek, kad viens miljons parakstu ir koriģēti? Vai tie, kas vāks parakstus, vai viņam nebūs iespējas organizēt vismaz uzklausīšanu, lai prezentētu situāciju, lai pastāstītu pilsoņiem, kas notiek. Tie ir tikai divi piemēri uzlabojumiem, kas mūs interesē. Lamasora kungs iedziļinās detaļās. Un runā par niansēm. Nu, mūs eh, savukārt eh, interesē vienošanās pirmajā lasējumā jau šogad. Protams, būtu labi saņemt šo dāvanu pēc Lisabonas līguma parakstīšanas. Bet visiem jāpiedalās šajā procesā. Un šādi mēs parādīsim pilsoņiem, ka mēs tiešām kopīgiem spēkiem kaut ko darām. Un šim nolūkam Lai panāktu šo mērķi, esam ļoti atvērti Nacionālo parlamentu viedokļiem. Ļoti labi, ka kolēģi ir izrādījuši tik uh, uh dzīvu interesi gan lūgumrakstu, gan AFCO komitejā. Un es varu tikai apsolīt, uh, ka uh, mūsu darbs uh, būs kvalitatīvs. Uh, Citādi um, neko nevar izdarīt. Mēs esam tāpēc, ka esat jūs. Um, un uh, tā tas arī paliks. Lielas paldies! Lūdzu, Volis kundze. Thank you very much, President. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka Visi noteikti nu, šeit kāds šodien jau ir sapratuši, tas ir komandas darbs, komandas darbs referents starpā, institūciju starpā. Un es domāju, ka mēs visi vēlamies nodrošināt to, lai šis eh, komandas darbs tiktu paplašināts, iesaistot arī dalībvalstu parlaments, jo mums nekad neizdosies izveidot Eiropas demokrātisko telpu, par kur mēs runājam, tik eh, dairunīgi jau šobrīd, ja mēs to nedarīsim kopā ar kolēģiem no dalībvalstu parlamentiem. Bet tas, ko mēs vēlamies izveidot šeit, ir kas tāds, kas ir gan pievilcīgs, gan sasniedzams mūsu pilsoņiem. Un tā ir iespēja, ko mēs viņiem dodam iesaistīties Eiropas demokrātijā. Paraugoties uz šo projektu, gan es pati, gan kolēģi lūgumrakstu komitejā varam teikt, ka mūs lielā mērā iedvesmojusi pieredze uh, kura jau gadu laikā ir radusies šajā parlamentā izskatot lūgumrakstus. Lūgumrakstu iesniegšana ir ļoti svarīgs tiesības, kuras ir Eiropas pilsoņiem, un tas dod mums jau zinām ieskatu tajā, kā šis process būtu jātīst un jāizmanto turpmāk. Mums skaidri jāsaprot, ka Eiropas lūgumraksti nav uh, tikpat daudz kā šīs te pies, tiesības pilsoņiem iesaistīties, bet jebkurā gadījumā tā ir pieredze, no kuras mēs varam mācīties. Un es gribētu īpašu uzmanību pievērst diviem aspektiem. Mēs dodam tiesības iesniegt lūgumrakstu tik vienam Eiropas Savienības iedzīvotājiem neatkarīgi no vecuma. Es vēlreiz atgādināšu. Ikvienam iedzīvotājiem neatkarīgi no vecuma. Un, uh, debesis virs mūsu galvām nav uh, sabrukušas un mums nav radušās nekādas problēmas ar lūgumrakstiem, kas tikuši iesniegt saskaņā ar šo noteikumu. Un es domāju, ka daudzi šeit, šajā parlamentā uzskata, ka būtu jābūt vecuma ierobežojumam 16 gadu vecumam, bet es domāju, ka mēs varētu paplašināt šos noteikumus, jo ja mēs tik tiešām vēlamies ļaut iesaistīšanos, tad tas ir veids, kā to var darīt, proti iesaistot jo īpaši gados jaunus cilvēkus. Uh, Un gal galā mēs eh, viņiem sakām, jūs, jums būs tiesības eh, parakstīties zem šādas iniciatīvas, un es domāju, ka tas ir pirmais solis demokrātijas īstenošanā, lai viņi varētu iesaistīties šajās debatēs pēc iespējas ātrāk. Un tāpat mēs arī esam lielā mērā pārliecināti, ka šī ir Eiropas pilsoņu iniciatīva, un ja mēs te uzliksim dažādus noteikumus, dažādus vecuma ierobežojumus atkarībā no dalībvalsts, tādā gadījumā tas vairs nebūs Eiropas līmeņa eh, projekts. Tālāk vēl viens aspekts, kur vēlos pieminēt, proti, kā mēs pārbaudīsim šos parakstus. Jā, es domāju, ka katra dalībvalsts būtu jāiesaist parakstu pārbaudīšanā, un kā jau es teicu, pašā sākumā mums visiem ir jāiesaistās šajā procesā. Un ja dažām dalībvalstīm rodas jautājumi, ko es, protams, varu saprast un lieliski ka, eh, izprast, ka dažās dalībvalstīs eh, būs jautājumi par to, kā mēs pārbaudīsim pases datus un eh, personības dokumentus. Tas viss varētu būt iemesls tam, ka cilvēki nelabprāt parakst šādas iniciatīvas jau ir pierādījumi tam, ka tas tā notiek. Un mēs zinām, ka daudzās dalībvalstīs netiks pārbaudīta identitāte. Un jautājums ir tāds, ja mēs šajā parlamentā saņemot lūgumrakstus nepārbaudam identitāti, kāpēc tā būtu jāpieprasa šīs eh, pilsonības, eh, pilsoņu iniciatīvas ietvaros? Tāpēc lūdzu, uzliksim noteikumus, eh, kas būtu pēc iespējas vienkāršāki. Un visbeidzot, vēl viens komentārs no pieredzes lūgumrakstu komitejas darbā. Ja mēs dodam iespēju pilsoņiem, viņi noteikti vēlas saņemt atbildi un redzēt risinājumu. Un mums ir jānodrošina tas, ka ja tik tiešām korektā veidā tiek savākti miljons paraksti, tad komisijai ir pienākums reaģēt un atbildēt tieši tāpat, kā tas notiek, ja šādu iniciatīvu iesniedz parlaments vai ministru padome. Un tas ir jāpasaka pavisam skaidri, lai pilsoņi zinātu, ko viņi saņem šī procesa rezultātā. Tātad mums ir nepieciešams Eiropiskums, pie kur mēs visi kopā strādājam. Paldies! Grazie, allora il quarto relatore, man... Eh, paldies! Eh, tagad lūdzu vārds referentam, bet arī Maconī kundze es vēlošu patreiz sveicināt. Viņa ir lūgumraksta komitejas priekšsēdētāja. Un eh, tas, tā ir jau mūsu asociētā komiteja, un tādēļ viņa arī šeit ieņems vietu pie priekšsēžu galda. Tagad es lūgtu Hefnera kungu runāt, un līdz ar to tad būtu runājuši visi referenti, un tad mēs nonāksim līdz diskusijai. Un, ja vēlamies, tad arī kāds sveicienu vārds no Maconī kundzes puses. Tad mums būs līdz priekšsēdētāja Maconī kundze. Un Ritenes kundze tad arī dos vārdu Nacionālo parlamentu deputātiem. Pēc Žastelkunga un Šefkovits kunga izteikumiem. Bet tagad lūdzu Hefnera kungs. Paldies, priekšsādātā kungs. Eiropas pilsēņa iniciatīva ir um, solījums, viens no uh, tiem lieliem solījumiem, kas eh, tika dot ar Lisabonas līgumu, parakstot šo līgumu Eiropas pilsoņiem. Un eh, šī iniciatīva padarīs Eiropu eh, vairāk par mm, pilsoņu Eiropu. Kā teica Lamsūra kungs, mēs mm, īsti neizprotam pilsoņus un pilsoņi jūtas tālu no lēmumiem, kas tiek pieņemti šeit. EPI ļaus uzdot jautājumus izdarīt priekšlikumus komisijai un iesniegt šos priekšlikumus komisijai, likumdošanas projektus, lēmumu projektus. Un, manuprāt, tas ir eh, pats pirmais transnacionālais instruments pilsoņu līdzdalībai politiskajos procesos. Svarīgi parādīt pilsoņiem, ka eh, viņi eh, piedalās lēmumu pieņemšanas procesā Briselē, ka Briselē atver durvis pilsoņiem. Uh, Līdz ar to svarīgi ir, um, nu, parasti mums ir viens referents, un dažos gadījumos mums ir divi referenti, tagad mums ir četri līdzi referenti no dažādām valstīm, no dažādām politiskajām grupām, kas uh, sadarbojas tieši savā starpā ar komisiju, ar padomi, lai uh, mums uh, būtu galu galā labs priekšlikums uz galda. Pagaidām mēs uh, Nezinu, vai tik tiešām šī iniciatīva veicinās pilsoņus piedalīties Eiropas lietās. Tas var uh, novest arī pie sarūktinājuma. Iespējams, tiks uh, savākti, savākts miljonus parakstu, un tad pēc sešiem mēnešiem viņi saņems komisijas atbildi ar um, lepniem vārdiem, paldies par jūsu parakstiem, bet mēs nevaram neko izdarīt šajā sakarā. Ar to, protams, nepietiks, bet mums Mūsu mērķis līdz ar to ir izveidot dialogu starp pilsoņiem un institūcijām. Un pie tā mēs strādājam šo četru referentu grupā. Vēlamies, lai Eiropa būtu pilsoņiem draudzīga, praktiska, nevis birokrātiska un orientēta uz dialogu. Runa nav par uh, izlemšanu, runa nav par referendu, uh, re, referendumu organizēšanu, runa ir par uh, Uh, priekšlikumu iesniegšanu un izskatīšanu. Tātad mēs ierosinām svītrot šo papildus lieksni 300 uh, tūkstošu parakstu. Jo komisija ierosināja tikai pēc šo parakstu savākšanas uh, lemt par um, pieņēmamību. Mēs uzskatām, ka tas nav iespējams, ka cilvēki uzsāk vākt parakstus savāds. Uh, 300 tūkstošus parakstu, cer uz kaut ko, un tad komisija visu pārbauda un saka, ka jums jāsāk no jauna iespējams. Mēs vēlamies, lai tas tiktu pārbaudīts pašā sākumā. Bet, ja tas paliks šī brīža redakcijā komisijas priekšlikumā, tad eh, ik viens var vienkārši aizsūtīt eh, e-pastu un uh, ierosināt kaut ko, kas varbūt netik ļoti nopietni mēs Uh, uzskatām, ka šo iniciatīvu var uzsākt tikai septiņu pilsoņu grupa no septiņām dažādām valstīm. Tā kā, uh, lai pašā sākumā cilvēki saorganizētos savā starpā, sakoordinētu savu rīcību, un tad komisija izskatīs, vai tas ir saskaņā ar aptvērumu, vai, uh, sask vai tas ir saskaņā ar līgumu, vai komisija var kaut ko izdarīt, un ja jā, tad uh, kolekts, tad komisija atļaus parakstu vākšanu. Un Diana par to jau runāja. Es vēlos pieminēt vēl divus aspektus. Pirmkārt, laika grafiks. Mums parlamentā mēs neredzam iemeslus paredzēt īsu laika grafiku 12 mēnešus. Nacionālajā kampaņā tam ar to pietiktu. Eiropas līmenī, ja jums jāsavāc daudz parakstu daudzās valstīs, ar to var nepietikt, un mēs nevēlamies, lai cilvēki steigtos. Mēs nevēlamies, lai šī iniciatīva pastāvētu tikai dažām organizācijām Eiropā. Mēs vēlamies, lai arī NVO piedalītos šajā procesā, lai NVO uzdot jautājumus, un mēs ierosinām līdz ar to 18, nevis 12 mēnešus. Un pēdējais uh, punkts, uh, liels jautājums, kāda starpība ir starp uh, petīciju un lūgumrakstu un uh, pilsoņu iniciatīvu, vai arī ko pilsoņi saņems par uh, šo miljonu parakstu, ko viņi būs savākuši ar uh, vēstuli no komisijas šeit nepietiek. Uh, Ehm, ieros, mēs ierosinām, lai komisija organizētu uzklausīšanu, lai uzaicinātu šos pilsoņus, uzklausītu viņu argumentus. Šeit atkal parādās eh, šis durvju atvēršanas arguments, jo vislabākais rezultāts tiktu panākts, ja pilsoņiem būtu iespējas, jā, tā ir mūsu Eiropa, mūsu uzklausa Briselē. Uh, komisijai nav obligāti jāpiekrīt iniciatīvai, bet komisijai obligāti ir jāuzklausa pilsoņi un jāapsver visas nianses. Paldies! Hefner, and, um, for... Paldies, Hefner kungam! De hoofdsteden en Brussel een beetje te verkleinen. Es uh, piekrītu jūs teiktajam. Es uh, domāju, ka, lai mēs samazinātu nedaudz. Jā, paldies priekšsēdētāja kungs un kundze. Paldies par šo iespēju paust Vācu bundestāka pozīciju. Es jūtos ļoti pagodināts un ceru, ka varu sniegt vēl nelielu impulsu. No mūsu skatu punkta pilsoņu iniciatīvai būtu jākalpo pirmām kārtām jau pilsoņiem un mums ir e, nepieciešama pēc iespējas nebirokrātiska un arī e, laika ziņā pietuvināta iniciatīva. Un visiem būtu tajā jāpiedalās Eiropas parlamentam, padomei, bet arī nacionālajiem parlamentiem, um, kuriem ir šī iekšējā valstu atbildība un kur atrodas dialogā ar nacionālajām valdībām. Parlamentārieši, kur šodien šeit ir pārstāvēti, uh, Eh, viņi, protams, sevi saprot kā eh, pilsoņu partneri, un tādēļ mūsu pienākums ir arī rūpēties par pilsoņu interesēm. Un kas man īpaši iepriecina, un par to es arī esmu sirsnīgi pateicīgs referentiem eh, Čomais kundzei, Lamasūra kungam un Valles kundzei, kungam, ka ir liela viedokļu vienotība tomēr arī attiecībā arī uz mūsu kolēģiem no Bundestāga, tad Eiropas, eh, mēs esam diskutējuši šo iniciatīvu, eh, bija arī daudzi priekšlikumi no opozīcijas partneriem, un arī manā politiskajā frakcijā jau tika izmantots arī eh, šis ceļš, lai mēs varētu iesniegt savu viedokli komisijai. Šī e, pilsoņa iniciatīva, protams, to nevajadzētu pārspīlēt. Tas viss ir tikai uh, vēl uh, demokrātijas papildinājums. Bet mēs visi saprotam, ka mums īpaši nepieciešama lielāka demokrātija valstī un Eiropā. Mums ir mūsu debatas jāeiropeizē organizācijām un arī partijām jākļūst eiropeiskākam un ko es jau esmu arī secinējis, ka um, mums ir tā dēvētā uh, renacionalizācija. Ir uh, organizācijas, kuras vēlas norobežoties no Eiropas. Un uh, tās ir priekšplānā, bet mums šie mūri tieši ir jānoārda un nevis jauni mūri jāveido, un mums ir jāveido arī tilti. Uh, Un tādēļ tāda iniciatīva, kura nenāk ne no kādas eh, nacionālās dalībvalsts vai, vai arī no kādas nacionālās partijas, ja kādas nacionālās institūcijas, tieši no Eiropas Savienības vidienas, ja tā nāk, tas būtu ļoti labi. Ah, tātad, protams, arī eh, ne, nedod pārāk eh, lielu, nepiešķirt pārāk lielu lomu šai pilsoņu iniciatīvai, bet tomēr tā ir ļoti būtiska. Jau kolēģis Hefners arī teica, un visi pārējie runātāji, nav runa par referendumu, tā ir iniciatīva. Bet arī, protams, tādu iniciatīvu jāņem nopietni no visu Eiropas institūciju orgānu puses Vācu um, Bundestāga uh, vārdā man šķiet, ka tiešām mēs droši vien, droši vien mūsu viedokļi saskan šeit. Bet es sagaidu, ka dalību valstu skaits tomēr tiek mazināt, kas bija arī jau Eiropas komisijas uh, pārdomās. Tātad trešdaļa valstu tas mums būtu pār daudz. Nē, būtu jābūt ceturdaļai kā minimālam valstu skaitam. Arī ar uh, skaitļiem mēs esam tomēr tos samazinājuši, jo mums jāskatās, ir jāvadās no prakses, jo mums ir arī jālūkojas, uh, cik tādas iniciatīvas nacionālajās valstīs un šādi lūguma raksti tiek izmantoti no pilsoņu puses. Eh, šī pārbaude, eh, tai būtu jābūt iniciatīvas sākumā. Ja simtiem tūkstošu pilsoņi jau ir kļuvuši aktīvi, un tad viņiem tiek teikts, eh, ka tas viss negūs panākumus, jo, piemēram, tā nav Eiropas Savienības piekritība, tad tas radītu ļoti lielu sarūktinājumu un Eiropas skepse tikai palielinātos. Tādēļ lūdzu pārbaudīt jau pašā iniciatīvas sākumā, un tas man būtu arī padoms e Eiropas parlamentam neveidot jaunas institūcijas mm, šādu iniciatīvu pārbaudēji, bet e, mums arī nevajadzētu tik daudz ekspertus ieviest, bet es domāju, ka mēs varētu, piemēram, uzdot, teiksim, lūgumu rakstu komitejai. E, kā arī iesaistīt komisiju. Un tad mums būtu e, institūcija, nu tā varētu būt, protams, arī kāda cita komiteja, bet svarīgi būtu, lai Eiropas parlaments, lai komisijai būtu e, sava loma. Un, e, protams, skaidrs, ka mēs atsaucamies uz Lisabonas līgumu, bet mums nav nepieciešams jaunas institūcijas, bet tādas mēs varam iesaistīt tādas, kuras jau ir. Mēs arī apsveicam uh, to, ka ir uh, tiesības sasaukt, piemēram, jo ir organizācijas, kur pārstāv pilsoņi, ja, piemēram, šīs organizācijas nepiekrīt komisijas lēmumam, uh, tad uh, tiem ir uh, jābūt arī tiesībām vērsties Eiropas kopienu tiesām. Un svarīgi ir, lai e, debatas būtu orientētas un praksē balstītas, lai tiktu izstrādāts galvenās e, vadlīnijas. To jau iepriekš ziņojumā es e, saskatīju. Tas tiešām veicinās to, lai būtu uz praksi orientētā un pilsoņiem pieņemams risinājums tas, ka eh, šeit mēs izmantojam elektroniskos līdzekļus, eh, lai pilsoņi Eiropā nenobītos no tā. Piemēram, Vācu Bundestāgā bija eh, lūguma rakstu iesniegšana elektroniskā veidā iespējama. Un šeit nevajag arī tad sniegt savus pasas datus, bet gan tikai norāda pilsonis savu vārdu un arī savus dzīves vietu. Un tas, piemēram, ir pietiekami, lai nacionālajam parlamentam iesniegtu lūgumu rakstu. Un kādēļ tas Eiropā nevajadzētu būt, nevarētu būt iespējams, nevajadzētu šo šķēršļus vēl palielināt. Apsveicam ir arī, ka referenti uh, um, liek priekšā dialogu. Ja pilsoņi un iniciatori tiešām ir ļoti pūlējušies un starpvalstu sadarbība ir notikusi, ka viņi ir gājuši uz ielām, viņi ir vākuši pārakstus, tad viņiem būtu jābūt arī tiesībām e, iesaistīties dialogā ar komisiju. Eh, runa arī par laika periodu, un šeit es eh, tomēr vēlētos pragmatisku risinājumu. 12 mēneši man šķiet pārāk īsi, 18 mēneši droši vien būtu pietiekošs laiks. Un ja pirms 18 mēnešiem jau šis parakstu skaits ir sasniegts, tad uh, mēs jau šo procedūru varam slēgt. 18 mēneši nav obligāti, bet ja, ja tas tiek sasniegts ātrāk, tad var arī e, sākt ātrāk. Un līdz ar to es lūdzu arī padomi un Eiropas parlamentu pēc iespējas ātrāk noslēgt šo procedūru. Eiropas Savienībai vajadzētu demonstrēt to, ka mēs nebaidamies no šīs pilsoņu iniciatīvas. Nē, tieši pretēji mēs esam priecīgi, mēs ņemsim to vērā un attieksimies nopietni. Tādēļ būtu vajadzīgas debatas un tad arī viens kārtīgs noslēgums. Paldies! Paldies! Un eh, šī pirmā, šis pirmais posms jeb etaps mūsu sēdē. Tas nu tagad ir beidzies. Pēc tam, kad ir runājuši referendi un Rotakungs, e, kurš e, runāja Nacionālo parlamentu vārdā un pārstāvēja to pozīciju. Tagad e, Žastelkungs lūdzu. Komisāra kungs, priekšsēdētāja kungs, eh, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, kas pārstāvat Eiropas parlamentu un dalībvalstu parlamentus. Vispirms man jāsaka tāpat kā pārējiem runātājiem. Galvenais, eh, kamā mēs esam pavirzījušies uz priekšu ar Lisabonas līgumu palīdzību, ir tas, ka mēs nostiprinam demokrātisko darbību Eiropas Savienībā un dažādos veidos. Mēs nostiprinam Eiropas parlamenta lomu, kas uh, arvien uh, Un tāpat arī iesaistam ar vien vairāk dalībvalstu parlamentus lēmumu pieņemšanā Eiropas Savienībā. Tāpat arī tas viss nostiprina pārstāvniecības demokrātiju Eiropas Savienībā. Citi runātāji pirms manis to jau minēja, sākot jau ar Beļģijas parlamentu pārstāvi. Ar Lisabonas līgumu mēs esam centušies eh, paplašināt arī Eiropas pilsoņu iesaistīšanos integrācijas paplašināšanā, panākot uh, pārstāvniecisko demokrātiju, un tieši to mēs esam vēlušies panākt ar Lisabonas līgumu, paredzot šīs te iniciatīvas tiesības pilsoņiem, kas eh, tagad ļauj viņiem vērsties ar prasību pie komisijas, lai izstrādātu likumdošanas priekšlikumu. Te ir runa par vienu no redzamākajiem un konkrētākajiem eh, jauninājumiem, kurus ievieš Lisabonas līgums, proti šī te pilsoņu iniciatīva. Tas noteikti veicinās pārobežu diskusijas un debatas un veicinās patiesas Eiropas publiskās telpas veidošanos. Tāpēc arī es priecājos būt jūsu vidū šodien, lai uzklausītu, jo esmu pārliecināts, ka jūs teiktais noteikti bagātinās diskusijas, kuras mums jau ir ar parlamentu, Eiropas parlamentu un komisiju, jo jūs noteikti saskaraties ar līdzīgiem jautājumiem savos parlamentos. Īstenojot šīs tiesības, mums ir jāpanāk, zināms, līdzsvars, līdzsvars, kur bieži vien ir grūti nodrošināt. E, noteikumiem, kurus mēs paredzam, nevajadzētu būt tādiem, kas neļautu pilsoņiem iesaistīties un uh, vajadzētu atvieglot viņiem piekļuvu šīs iniciatīvas izmantošanai, bet vienlaiks būtu jānodrošina arī visa uzticamība un efektivitāte šim instrumentam. Un kā jūs zinat, Eiropas uh, Savienības padome jau sākot no 14. jūnija, tātad pirms trim mēnešiem, pieņēma dokumentu par vispārējām vadlīnijām, balstoties uz dokumentu, kur komisija bija uh, izstrādājusi, lai īstenot šīs iniciatīvas tiesības. Es īpaši neieslīgšu detaļās, bet vēlos atgādināt tikai par dažiem elementiem, kas ir šajā vadlīniju dokumentā. Jā, tiesa padome piedāvā noteikt minimālo valstu skaitu. Tad, tad runa ir par trešdaļu dalībvalstu, un padome papildina uh, sakot, ka ir nepieciešams minimālais eh, pilsoņu skaits no katras dalībās, bastoties uz matemātiski aprēķinātu formulu katrai dalībvalstī. Jā, padom pēc ilgstošām uh, diskusijām vēlējās noteikt šo robežu 100 tūkstošu apmērā, vēlāk 300 tūkstošu apmērā. Un galu galā padomas vadlīnijās ir paredzēts, ka tās iniciatīvas, kuru uh, Uh, jautājumi nav saist, kur. Uh, tātad tādas iniciatīvas, kur saturs neatbilst prasībām, tās varētu tikt noraidīts jau pašā sākumā. Un mēs varētu paredzēt arī komisijai iespēju izstrādāt īpašu programmu, kas palīdzētu apkopot šīs te iniciatīvas un arī parakstu vākšanu internetā, kas atvieglot šīs iniciatīvas īstenošanu pēc iespējas ātrāk vienlaikus nodrošinot datu aizsardzības noteikumus un padome papildinājis komisijas priekšlikumu, precizējot, ka katrai dalību valstī identifikācijas noteikumi ir nepieciešami, kas ir attiecīgi jāiekļauj arī anketās, un, kā jūs zināt, dalībvalstu iestādēm būs eh, jāpārbauda eh, parakstu atbilstību patiesībai un pēc iespējas ātrāk eh, jāizpild šī prasība. Es nerunāšu komisijas vārdā, bet eh, katrā ziņā padomas vārdā var teikt, ka mēs šobrīd sagaidām Eiropas parlamentu konsolidēto nostāju, lai turpinātu sarunas trialogā, tātad triju institūciju starpā, lai varētu virzīties uz priekšu šajā darbā. Uh, ievērojot eh, darba grafiku un laika grafiku, ar kuru, saskaņā ar kuru mēs esam paredzējuši šā gada beigās noteikt termiņus un noteikums eh, šai iniciatīvai, jo mēs uzskatām, ka ir jārīkojas steidzam. Kāpēc steidzam? Tāpēc, ka 1. decembrī apritēs gads, kopš Lisabons līgums ir stājies spēkā, un pilsoņiem būs grūti saprast to, ka gadu pēc Lisabons līguma eh, stāšanās spēkā institūcijas joprojām savstarpēji nespēja vienoties par noteikumiem, eh, kas pavērtu iespēju pilsoņiem visbeidzot ļaut sadzirdētiem, tikt sadzirdētiem par virkni svarīgu jautājumu. Šajā kontekstā padomē kopā ar uh, komisiju mēs un, un parlamentu mēs organizējam regulāras sanāksmes. Un uh, šķiet, ka pavisam drīz varēsim pieņemt lēmums, kas nepieciešām, lai precizētu noteikumus un priekšnoteikumus uh, šīs pilsoņu iniciatīvas reālai īstenošanai. Uh, Es jau teicu pirms brīža, ka šis ir viens no demokrātiskākiem principiem, kas ir paredzēti Lisabonas līgumā. Paldies! Paldies eh, prezidentūras pārstāvim! Paldies, ka mm, izteicāties prezidentūras vārdā, pateicos arī par to, ka jūs tik regulāri iesaistaties mūsu darbā, ierodaties uz mūsu sanāksmēm, un Es vēlreiz apliecinu, ka mums ir nepieciešams debats ar eh, tādiem cilvēkiem kā jūs. Arī Šefčovičs kungs ir ieradies šajā komitejā vairāk kārt. Mēs viņam, viņu esam uzklausījuši vairāk kārt jau. Un tagad došu vārdu viņam, kas turpinās. Thank you very much, Miss. Paldies, priekšsādātā kungs. Ministra kungs parlamentam deputāti, Nacionālo parlamentu deputāti. Man prieks, ka ir iespēja izdiskutēt šo lietu ar eh, parlamentāriešiem, gan Eiropas parlamenta deputātiem, gan Nacionālo parlamentu deputātiem šo svarīgo tēmu - Eiropas pilsoņu iniciatīva. Aplaukojot, kurš tad eh, guva labumus no Lisabonas līguma parakstīšanas, Tas ir Eiropas parlaments, tie ir nacionālajie parlamenti un tie ir pilsoņi. Un tagad mēs ieviešam praksē visus Lisabonas līguma noteikumus. Lielas paldies um, visiem, it īpaši valstu parlamentiem, kas uh, uh, devuši savu ieguldījumu, gatavojot uh, EPI. Jūsu dokumenti, um, zaļo grāmatu no Čehijas, no Portugāles, no Īrijas, um, gat, palīdzēja mums sagatavot uh, pama projektu reguli no Itālijas, Čehijas, Portugāles un Kīparas. Tika saņemti uh, komentāri, kas ļāva mums uh, uh, veidot mūsu turpmākās diskusijas, sagatavoties turpmākām diskusijām ar padomi un parlamentu. Paldies padomei par uh, lielisko sadarbību Spānijas prezidentūras laikā. Uh, Un uh, šī sadarbība turpinās arī Beļģijas prezidentūras laikā. Pateicoties tam, es ceru, ka mums izdosies vienoties par kopējo nostāju praktiski pēc dažiem mēnešiem pēc komisijas priekšlikuma iesniegšanas. Tagad mēs uh, gaidām konsultēto versiju ar nepacietību no Eiropas parlamenta, un ļoti drīz šī versija parādīsies, ja pareizi sapratu jo tas ļaus mums attīstīt priekšlikumu tālāk uz priekšu trialoga ietvaros. Lielākoties Šastelakungs prezentēja visas priekšlikuma detaļas. Es pats uzmanīgi uzklausīju Rauta kungu no Bundestāga, un es redzu, ka viedokļi sakrīt um, lielākoties viedokļi Bundestāgā un Eiropas parlamentā. Ļaujiet man izskaidrot, eh, kā mēs nonācām pie šiem aspektiem, uz kuriem tika norādīts. Viena trešdaļa no visām dalību valstīm. Kāpēc šis lēmums? Kāpēc viena trešdaļa? Mēs uzskatām, tas ir loģiski. Viena trešdaļa ir um, skaits, eh, kuram jāprādās vācot parakstus, jo viena trešdaļa e, ir pamat vienība, kas parādās, lai uzsāktu pastiprināto sadarbību, lai uzsāktu subsidaritātes pārbaudas mehānisma procedūras. Un e, mēs vēlētos, lai EPI būtu Eiropas instruments, lai tam būtu Eiropas raksturs, lai tā nebūtu reģionālā uh, vai vietējā iniciatīva. Līdz ar to viena trešdaļa dalību valstu šeit parādās. Mums jāpaturprātā, ka iniciatīvas, kas nāk no vienas trešdaļas dalību valstu, lūdz komisiju prezentēt likumdošanas priekšlikumu, kas būs spēkā 27 valstīs. Līdz ar to eh, mēs jau pašā sākumā vēlētos redzēt Eiropas raksturu. Uh, Man patīk, ka Rotkungam patika mūsu grozītā aprēķina formula, lai aprēķinātu parakstu, parakstus katrai dalību valstī. Ja, Vācijas pārstāvis teica, ja tas būtu sākotnējs priekšlikums 0,2% no iedzīvotāju skaita, tad būtu pārāk daudz Vācija, jo tad Vācija nozīmētu uh, 160 tūkstoši pārakstu. Un Vācija tas būtu pārāk sarežģīti. Un savukārt Luksemburga tie būtu tikai tūkstoši pāraksti. Līdz ar to esam grozējuši sistēmu. Un uh, tagad Eiropas parlamenta viedoklis ir ņemts vērā, un sistēma ir daudz labāka. Tā neizslēdz lielas uh, valstis, bet atvieglo viņu līdzdalību šajā demokrātiskajā instrumentā. Vēl viena lieta, kas uh, varbūt neizskanēja tik skaidri, bet uh, kas ir svarīga un īpaši jaunatnī. Mēs uh, vēlamies, un tas ir pirmais demokrātiskais instruments, varbūt izņemot Igauniju, vēlamies atļaut parakstu vākšanu elektroniski. Tas atspoguļo moderno laiku Šī pieeja arī ir moderna. Tam ir vairākas priekšrocības, eh, vieglāk, ātrāk savākt eh, parakstus, vieglāk mobilizēt pilsoņus, bet tam arī ir riska faktori - persondāta aizsardzība, verifikācijas procedūras. Bet uh, mēs esam izvēlējušies šo virzienu, jo vēlamies izmantot modernas uh, komunikāciju tehnoloģijas un uh, vēlamies, lai instruments būtu lietotājiem draudzīgs. Komisija uzmanīgi uzklausīja padomes rekomendācijas un parlamenta rekomendācijas runājot par programmatūru. Tiešām jāskatās, lai mums būtu atvērta avota programmatūra, ko var lejuplādēt, lai nebūtu jāaiziet viss šis sarežģīts formālais process un Uh, open source software, tātad šī atvērtā programmatūra atvieglota šo procedūru. Uh, runājot par um, pieņēmamību, kāpēc parādās šis elements? No vienas puses vēlamies veicināt pilsoņu līdzdalību Eiropas politiskajā dzīvē, otras puses uh, mums ir pieredze ar ļaunprātīgo izmantošanu, ar negatīvo propagandu, ar iniciatīvām, kas ir pret ES vērtībām, kas ir pret uh, cilvēku tiesībām, uh, kas nav nopietni. Un um, vēlamies uh, izvarīties no tā, lai mūsu izveidoto platformu izmantotu šādiem nolūkiem. Nevēlamies, lai indivīdi reklamētu sevi savu karjeru vai uzsāktu kādas diskusijas, eh, kam nav pamata, nopietna politiskā pamata. Bet tagad mēs runājam eh, gan ar eh, Šastēlu kungu, gan ar Eiropas parlamentu, un mēs atradīsim risinājumu. Mēs uh, nevēlamies, lai mums būtu mehanisms, kas eh, izraisītu visu, visas komisijas procedūras uzreiz līdz pat kolēģijas lēmumam. Tas būtu pārāk saržģīti un mēs vēlamies grozīt uh, procedūru, ieviest administratīvo lēmumu, kas pamatotos uz uh, negativitātes principa. Tātad uh, noraidītas tiktu iniciatīvas, kas uh, ļaunprātīgi izmantotu situāciju, uh, kas uh, nav nopietni, kas ir demagoģiski, un tad šādas iniciatīvas tiktu noraidītas. Bet kā nodrošināt taisnīgu procesu? Ja ir šaubas, tad var vērsties Eiropas kopienu tiesā. Tā tad būs iespēja koriģēt situāciju ja būs šaubas par taisnīgu lēmumu. Komisija organizēs pat um, atsevišķu uh, dienestu, tādu helpdesk dienestu, uh, kas palīdzēs uh, pilsoņiem, kas vēlēsies uh, uzsākt, uh, iesniegt uh, šādu iniciatīvas priekšlikumu. Un pēdējais komentārs, kas notiks, kad viens miljons parakstu uh, ir savākts un pārbaudīts. Komisija četru mēnešu laikā prezentējas oficiālo paziņojumu par katru pilsoņu iniciatīvu. Un tajā, šajā paziņojumā mēs uh, izklāstīsim mūsu mērķus, mūsu argumentus un turpmāko procesu. Mēs organ informēsim organizatorus, parlamentu un padomi. Es saprotu, ka jāuzlabo saikne ar pilsoņiem, jāuzlabo politiskās diskusijas kvalitāte un publiskas uzklausīšanas ideja uh, iniciatīvas iesniedzējiem. Tā noteikti ir laba doma. Jautājums ir par to, kam tā būtu jāorganizē - parlamentam vai komisijai. Bet diskusija ar um, iniciatoriem ir ļoti laba doma, tad viņi var dalīties savā pieredzē, savos uzskatos, un komisija varēs pieņemt lēmumu, kas būtu balstīts uh, uz uh, situācijas pilnīgu izpratni. Un pēdējā piezīme no manas puses. Es ceru, ka šis instruments, un tieši tāpēc prieks par Nacionālo parlamentu līdzdalību, paplašinās Eiropas diskusijas un uh, izplatījis to arī uh, valstu galvaspilsētās, ka galvaspilsētās vairāk runās par Eiropas lietām. Un es uh, ceru, ka nākamreiz, kad notiks Eiropas vēlēšanas, uh, runa nebūs tikai par atsevišķo valstu interesēm, bet mēs runāsim arī par kopīgām Eiropas lietām, kas interesē mūs visus un kas visiem ir svarīgas. Paldies! Presidente. Liels paldies vicepriekšstādātāju kungam. Tagad pievērsīsimies otrai daļai mūsu šās pēcpusdienas debatēs, un to turpmāk vadīs mūsu līdz priekšsēdētāji. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos dot vārdu Krumovs kundzei, kas ir Bulgārijas Nacionālās asamblēs pārstāve. Да. Добър ден на всички колеги. Радвам се, че имам възможността да открием тази дискусия. Labdien visiem! Es ļoti priecājos, ka es varu runāt šeit kā pirmā pārstāve. Komisija un uh, Nacionāla parlamenta komiteja uh, apsveic eh, pilsoņu iniciatīvu, tas ir demokrātijas veicināšanas instruments. Lai samazinātu šos demokrātijas deficītus, mēs tiešām esam pārliecināti, ka šādā veidā Eiropas pilsoņi eh, varēs vairāk identificēties ar Eiropas Savienību Finansālie izdevumi, kuri būtu nacionālajām valstīm, tos būtu pēc iespējas um, jāsamazina, protams, ja ņemot vērā visu pilsoņu tiesības, es eh, pilsoņi eh, labprāt piedalīsies pilsoņu iniciatīvā, ja būs runa par ko konkrētu, ja tas ietekmēs tieši viņu ikdienu. Uh, ir ļoti svarīgi, ka mēs esam izvēlējušies tieši vienu trešdaļu dalību valstu, jo trešdaļa dalību valstu tas ir pareizais skaitlis. Un tā ir tiešām saprātīga pieeja. Mūsu viedoklī esam eh, jau pozitīvi eh, reaģējuši uz eh, online reģistra ieviešanu. Un tur uh, vajadzētu būt visām pilsoņu iniciatīvām un proti arī visās Eiropas valodās. Es arī vēlos norādīt uz to, ka šī starpparlamentārās tikšanās rezultāti procedūras uzlabošanu veicinās. Paldies jums par uzmanību! Lielas paldies! Tagad no Bulgārijas pārējiem pie apvienotās karalists pārstāvu. Lūdzu! Liels paldies priekšsēdētājiem! Liels paldies par iespēju izteikties. Es atvainojos jums un arī kolēģiem eh, par to, ka būšu spiests eh, atstāt eh, šo sanāksmu ātrāk nekā pūksteni pus septiņos. Es paraudzījos uz sākotnējo zaļo grāmatu. Un es secināju to, kas izskanēja jau Um, tajos komentāros, ko izteica kolēģi, ka šim procesam jābūt pēc iespējas atklātākam, ka mums ir jāizmanto internets, ka mums ir jāpanāk uh, līdztiesību dalībās starpā, mums ir jācenš samazināt birokrātiju, jo īpaši, kas attiecas uz sarakstu pārbaudīšanu. Jā, mēs uzskatām, ka ir nepieciešama daži pasākumi, lai izvairītos no tā, ka uh, šo iniciatīvu nepārņem dažādas interešu grupas un šķiet, ka mēs virsamies tajā virzienā, kas mums palīdzēs sasniegt šos mēķus. Es priecājos par to, ka mums ir tik saspringts laika grafiks, un es noteikti varētu piemērot Bundestāga kolēģa teikto. Nav nekādas jēgas šādai iniciatīvai, ja tā ir tik eh, sarežģīta, ka tā vienkārši sabrūga zem birokrātijas sloga. Tas neko nedos, ja mēs eh, noteiksim ļoti sarežģītas certifikācijas sistēmas, ja tas uzliks papildus uh, finansiālo slogu dalībvalstīm vai lūgumu iesniedzējiem. Mēs nevēlamies tādu sistēmu, kas radītu papildus uh, grūtības ar datu aizsardzību. Mēs vēlamies tādu procesu, kas mums ļautu panākt to, ka komisija pēc iespējas ātrāk piefiksē šīs iniciatīvas un prasības. Viens jautājums, kas pavisam skaidri ir darba dokumentā, kur sagatavoja šī komiteja, ir atsauce 25 punkta ceturtajā apakšpunktā. Un tas ir priekšlikums, ja komisija tomēr nelēmi turpināt un nelēmi nākt klajā ar priekšlikumu, Tādā gadījumā būtu jāparedz iespēja pārsūdzēt šo lēmumu Eiropas kopienu tiesā. Es saprotu, kāpēc būtu jāiesaista uh, Eiropas kopiena tiesa, ja tiktu uzskatīts, ka nav pienācīgus eh, ievērot noteiktā procedūra, ja būtu ticis pieņemts nepareizs lēmums par to, vai kaut kas ir pieņemams un reģistrējams vai nē. Taču komisijai ir iniciatīvas tiesības, un es domāju, ka komisijas eh, lēmumu nevajadzētu apstrīdēt Eiropas kopienu tiesā, jo tas varētu padarīt šo te uh, iniciatīvu par ļoti sarežģītu jautājumu. Tāpēc es vēlreiz atgādināšu, manuprāt, būtu ļoti uh, svarīgi saprast to, ka Eiropas kopiena tiesa varētu iesaistīties tādā gadījumā, ja ir strīds par to, vai procedūra ir tikusi ievērota, taču uh, Katrā ziņā nevajadzētu būt tā, ka Eiropas kopienu tiesā ir iespējams apstrīdēt komisijas pieņemto lēmumu. Ja nav uh, pietiekams politiskās iniciatīvas, ja komisija atsakās īstenot kādu priekšlikumu, tad noteikti dalībvalstu parlamenti uzstās uz to, un dalībvalsts arī um, mēģinās uzstāt uz šo jautājumu padomē. Lielas paldies! Lielas paldies kolēģim! Man šķiet, ka šis pēdējais jūsu izteiktais komentārs ir ievērības cienīgs, un komisija, īstenojot savu iniciatīvas pilnvaru, noteikti varēs saglabāt arī politiskās izvērtēšanas pilnvaru, kas noteikti ir ļoti svarīgs kritērijs. Līdz ar to būtu jāpadomā par procedūru un par to, kā šo pilnvaru komisija varētu izmantot, lai pilsoņu iniciatīvai būtu pietiekams pilnvars, jo ja runa ir par uh, tīri politisku jautājumu, tad mēs varētu paredzēt, piemēram, iespēju iesaistīt arī Eiropas parlamentu. Bet, nu, tā ir tikai tāda sākotnējā ideja. Par to būs jādomā vēl arī vēlāk. Un tagad vārds Brunī kungam, lūgumrakstu komitejas pārstāvim. Si, madame. <laughs> oui, moi, je, je voulais Brunī kundze, runātāja precizē. Jā, paldies priekšsēdētājs, vēlētos eh, vērst jūsu uzmanību uz šo lielisko instrumentu, kas ir pilsoņu iniciatīva, kas palīdz līdzpilsoņiem, jo viņiem būs iespēja ietekmēt eh, lēmumu pieņemšanas procesu Eiropas Savienībā. Bet um, Tas varētu radīt arī zinām vilšanos, ja daži priekšlikumi tiks noraidīti, un to es saku, balstoties uz savu pieredzi lūgumrakstu komitejā. Es tik tiešām uzskatu, ka mums ir nepieciešama procedūra attiecībā uz eh, pilsoņu iniciatīvu pieņemamību, jo īpaši ir jādomā par to eh, laiku, eh, kas būs no tā brīža, kad šis, šī iniciatīva Eh, tiek saņemta līdz brīdim, kad tā tiek atzīta par pieņemamu vai nepieņemamu. Un es gribētu teikt, ka es esmu par to, ka mēs izvērtējam eh, prasības pieņemamību balstoties uz 500 eh, tūkstošiem parakstu un nevis miljonu parakstu. Nevajadzētu dot vēlts cerības pilsoņiem, es to redzu jau lūgumrakstu komitejā. Mam ļoti daudz lūgumrakstu. rakstu Un gadījumā, ja mēs tos noraidam, tad, ja mēs esam vilcinājušies, jo vairāk mēs vilcinamies, jo vairāk pilsoņi ir vīlušies. Tāpēc es domāju, ka um, to vajadzētu paturēt prātā, lai nedot pilsoņiem veltīgas cerības. Otrs komentārs. Tad, kad kāda mm, iniciatīva tiks noraidīta, tad šīs iniciatīvas nodošana tālāk izskatīšanai lūgumrakstu komitejā būtu viens no risinājumiem. Un mēs varētu uzņem, attiecīgi izskatīt šos, šīs iniciatīvas savā komitejā. Lielas paldies! Paldies Brunīk kundzei, turpina priekšsēdētāji. Glakovska kungs no Polijas lūdzu. Šādi paistonie benda. Godātie kungi, cienījamās dāmas. Eiropas instrukcijas un Eiropas komisija un Eiropas parlaments, tā ir vispārējā polijas nostāja Lisabonas līguma ratifikācijas procesā. E, tika teikts, ka tieši pilsoņu iniciatīva ir viena no lielākajām vērtībām. Un par ko jau mēs runājam e, rīta sesijā, ka mēs eh, tuvināsim līdz ar to pilsoņus Eiropas institūcijām, eh, kas attiecās uz polijas valdības nostāju. Tad bija konsultācijas ar Eiropas komisiju. Un uh, lielā mērā tika atbalstīts, kādā veidā ir plānots uh, organizēt šo iniciatīvu. Uh, Tātad 20% iedzīvotājiem būtu jāpiedalās un 12 mēneši, lai savāktu pārakstus, kā arī vecums ir, tad, kad sasniegts um, vēlēšanu vecums, bet konsultācija laikā man arī šķita, ka e, šie argumenti, kura šeit tika izteikti, tātad 16 gadu vecuma pilsoņi jau, ka tas varētu būt tāds demokrātijas instruments, kur jaunietis varētu izmantot. Kā arī polijas tieslietu sistēmā kaut kas tāds jau eksistē kā pilsoņu organiz, iniciatīva, ka arī pilsoņi var atbalstīt uh, konkrētu konstitūcijas uh, Um, projektu un iesniegto Seima priekšsēdētājam. Mums vēl nav uh, lielas uh, tradīcijas uh, šīs procedūras realizācijā. Mums arī nebija lieli uh, panākumi leģislatīvajā procesā, kuru ierosinātu pilsoņi uh, par vienu iniciatīvu mēs jau runājam gan Polijas parlamentā, un es ceru arī, ka Polijas parlamentā un Eiropas parlamentā tiks eh, pieņemti lēmumi, kur ir eh, tātad vērsti uz pilsoņiem. Paldies! Um, ik... Paldies! Jā, prieks, ka mm, Polijā tūkstoši simts simts tūkstoši pilsoņu var um, iesniegt līdzīgu priekšlikumu. Nu, situācijā nav tik ļoti atšķirīga. Tagad Bjanki kungs no Portugāles. Senjora prezidente. Paldies, priekšstādātāja skundze. Eiropas pilsoņu iniciatīvas jautājums tika ar lielu interesi izskatīts Portugālē. Daudzas organizācijas un instances skatīja šo priekšlikumu. Mēs tikāmies ar komisijas eh, priekšstādātāju vietnieku Šefčoviču kungu, notika seminārs Portugāles eh, Nacionālajā asamblējā, un eh, pēc tam priekšlikumu vērtēja Konstitucionālo un Eiropas lietu komitejas mūsu parlamentā. Tikai izteikti pilnīgi dažādi viedokļi. Mums taču ir sešas politiskās partijas parlamentām. Bet pārsteidz tas, ka galu galā tika panākta vienošanās attiecībā uz vienu no šī priekšlikuma pamatelementiem. elementiem. Portugāles parlaments abas komitejas, tātad konstitucionālo un Eiropas lietu komitejas, bez ierunām apstiprināja visu šo priekšlikumu no padomas un parlamenta. Kaut arī jāsaka, ka diskusiju gaitā mums uh, bija domstarpības, tīpaši tika izteikta atruna, ko atbalstīja diezgan daudz kolēģu, attiecībā uz to, ko Lamasūra kungs teica arī šodien par nepieciešamību veikt pieņemamības pārbaudas iniciatīvām. Un jāsvāc tūkstoši 100 tūkstoši, parak... 100 tūkstoši parakstu vai pat 300 tūkstoši parakstu. Tāpat laikā paliek šī nedrošība, jo iniciatīvas priekšlikumu var arī noraidīt, kaut arī tik liels uh, parakstu skaits ir savākts. Bet um, tīri funkcionāli šai pieeja ir savas priekšrocības paturpinot to, ko teica Šefčovičs kungs, proti, ka ir iespēja apelēt pret uh, komisijas lēmumu. Manuprāt, um, jāpaturprātā visas iespējas, novērtējot risku, kas var rasties komisijai, ja komisija noraidīs uh, iniciatīvu. Tā kā noslēgumā uh, teikšu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas pilsoņu iniciatīva izpildītu visas prasības, kas ir ierakstītas priekšlikumā. Tas ir svarīgs solis, lai uzbūvētu Eiropas identitāti. Un šo iniciatīvu nedrīkst apdraudēt ar uh, lieko birokrātisko deksmi. Nedrīkst šo iniciatīvu arī izmantot, lai vienkārši kritizētu noteiktas lietas un procesus. Un tīpaši tādā svarīgā jautājumā, kā pieņēmamība. Paldies! Un tagad Brons kungs no Eiropas parlamenta. Lūdzu. Uh, thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Pilsoņu iniciatīvu kontrolēs komisija no paša sākuma līdz beigām. Par priekšlikumu būs jāvienojas komisijai, par tā reģistrēšanu arī, un runa ir par Eiropas Savienības vērtībām. Jūs varat teikt, ko vien jūs vēlaties, tik ilgi, kamēr jūs ievērojat vairākumu e, vērtības. Uh, Un tālāk ir runa par šiem 300 eh, tūkstošiem parakstu, bet eh, vēl ir nepieciešama komisijas piekrišana, jo komisija tikpat vienkārši var arī atteikties rīkoties attiecībā uz šo priekšlikumu. Turklāt tas neizraisa nekādu referendumu un ar pilsoņiem mēs nekonsultējamies. Pilsoņu iniciatīva, manuprāt, neatbilst tā ideja par to, ka. Um, pilsoņiem neizdosiet eh, neizdosies 12 eh, mēnešu laikā savākt tik daudz parakstu, cik nepieciešams un tik daudz dalībvalstīs. Vai nu mēs piedzīvosim tādas pilsoņu iniciatīvas, eh, kuras atbalstīs nozaru pārstāvi, un Gal rezultātā mēs dzirdēsim tos ieteikumus, kurus mēs vēlamies dzirdēt. Mēs te runām, run, dzirdam, runājam par demokrātiju un tiešo demokrātiju, bet, uh, lai mēs nopietni īstenā, īstenot demokrātiju, ir nepieciešams uh, panākt to, ka eh, šis priekšlikums netiek, ka šī iniciatīva netiek ierobežot ar dažādiem priekšnoteikumiem, jo citādi runa nav par demokrātiju, bet gan uh, eh, cent, uh, eh, centralizāciju. Paldies! Ja, dank u wel. Dan um, geef ik het uh, woord aan... Um... Paldies, un tagad vārds Gaudinaži kungam. Ungārija. No Ungārijas. Érdeklődéssel hallgatom a vitát, és elgondolkozom azon a... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es sekoju šai diskusijai, un arī komisijas pārstāvi pārstāv par to runāja, kā vajadzētu mazināt demokrātijas deficītu. Un es kā jurists, kā konstitūcijas jurists vēlētos zināt, uh, kādēļ ir eh, šādas akcijas, tās ir eh, it kā akcijas, kuras kaut ko citu aizstāv. Kāpēc eh, parlamentāriešiem nav iniciatīvas tiesību? Kādēļ tie nevar iesniegt priekšlikums, jo Eiropas pilsoņi jau ievēl šos Eiropas parlamentāriešus? Uh, lai e, viņi pārstāvētu šīs daudzējātās Eiropas pilsoņu intereses. Un šīs intereses būtu jāstiprina likumos Es domāju, ka šeit diskusija iet nepareizā virzienā. Ir ļoti svarīgi, lai cilvēkiem būtu iespēja tiešajā demokrātiskā ceļā piedalīties a, politikas veidošanā, bet es domāju, ka šis līdzeklis nebūtu tas īsti pareizākais. A, šeit ir arī drošības klauzulas un ir drošības klauzulas, jo Eiropas komisija uh, arī nevēlas e, e, to, ka caur šīm e, pilsoņu iniciatīvām komisijas dzīve būtu apgrūtināta, ja tās tiek noraidītas, ja tas neatbilst Eiropas vērtībām, bet kurš tad būs tas, kurš izšķirs, kas atbilst Eiropas vērtībām un kas neatbilst? Um, tam ir gadījuma raksturs, tie ir gadījuma rakstura lēmumi. Es domāju, ka demokrātija tad ir ticama, ka eh, parlamentārieši, kuri ir vēlēti, šeit var iesniegt priekšlikumus, ka tas, tās vairs nav Eiropas komisijas monopola tiesības. Tās ir tiešām tā ļoti sena diskusija. Un tik bieži jau uh, ir noticis tā, ka mēs cīnāmies ar sekām, bet nevis ar uh, to ierosinātājiem. Es domāju, ka filtrs, par kuru, uh, kuru mīn šis priekšlikums, uh, tas novedīs arī pie uh, ļoti lielām uh, ļoti lielu šķēršļu veidošanas, kas attiecās uz kvotām, tāpat arī e, kritiskajām pilsoņu iniciatīvām Um, būs um, grūti atrast ceļu uz Eiropas komisiju. Ja mēs par to domājam, tad mēs jau nerunājam ne par ko citu, kā kādu viedokļu, piemēram, pilnīgu izslēgšanu. Es nāku no valsts, kur 40 gadus valdīja diktatūra, kur uh, visu noteica tikai viena partija un noteica šis arī vērtības, kuras uh, bija pieņemams, kuras nebija pieņemams. Uh, Es domāju, ka šī pozīcija ir tiešām problemātiska. Es domāju, ka tiešā demokrātija, protams, vajag stiprināt. Ļoti labi ir ieviest tāda veida instrumenti, jo, protams, Lisabons līgums to paredz. Bet es arī domāju, ka Eiropas parlamentāriešiem ir šīs priekšlikuma tiesības, un šodien mēs jau no rīta runājām, kādēļ pilsoņi nereaģē uz eh, šo Eiropas eh, politiku, jo, piemēram, arī Eiropas parlamentam līdz ar Lisabonas eh, līgumu, ka eh, viņiem nav šīs iespējas vai viņi nesarad šo iespēju pārstāvēt Eiropas pilsoņus, bet viņi vēlas būvēt kādu supervalsti. Paldies! European... Alevrāsa kungs uh, no Grieķijas. Paldies! Jā, es arī Grieķijā darbojos komitejā, kas eh, nodarbojas ar Eiropas lietām, un šajā komitejā priekšlikums tik rūpīgi izskatīts, un secinājums ir, mūsu secinājums ir, ka priekšlikums ir ļoti līdzsvarots, runājot par pamatelementiem. Priekšlikums arī ir līdzsvarots runājot par priekšnosacījumiem, kas jāizpilda, lai uzsāktu Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Bet man ir šādas piezīmes par priekšlikumu komisijas teksts. Vismaz juristi acīs, kas darbojas arī politikā, ir īpatnējs. Šeit tiek mēģināts iet uz priekšu objektīvi. Bet eh, šī objektivitāte sabiedrībā nav tik bieži atrodama. Ko es gribu teikt? Eiropas komisijas priekšlikums runā par pilsoņu iniciatīvu. Un eh, tiek prasīts no komisijas, lai komisija sagatavotu likumdošanas priekšlikumu par noteiktu tēmu. Kas notiks praksē? Praksē mēs saņemsim iniciatīvu no pilsoņiem. Bet šī iniciatīva nedos komisija manevrēt spēju, lai sagatavotu likumdošanas priekšlikumu pēc sava prāta, bet tā būs pilsoņu iniciatīva, kurā tiks izteiktas prasības komisijai, lai komisija, vadoties pēc šīm vadlīnijām, prasībām, uh, sagatavot attiecīgo likumdošanas priekšlikumu. Un e, šeit rodas problēmas, kā lai to noformulētu. Un tad tiek iesniegta iniciatīva un viss ir kārtībā, var iet uz priekšu, bet iespējams, ka komisijas e, priekšlikumā runa ir par kaut ko citu, nevis tieši par to, kas bija iniciatīvas priekšlikumā. Tā tad komisija e, pieņem iniciatīvu, bet uh, izstrādā likumdošanas projektu, kas iet citā virzienā. Tā ir pirmā problēma. Un vēl viena lieta mūsu sistēmā mēs redzam ļoti bieži iestādes mēdz šādas iniciatīvas ļaunprātīgi izmantot. Tad iespējams komisija noraida pilsoņu iniciatīvu jautājums, kas rodas, ir. Mums taču ir zināms līdzsvars, runājot par kontroli, un iespējams parlamentam arī jāpiešķir tiesības, lai ieskatītos šajā procedūrā un izteiktu savu viedokli par to, vai iniciatīva tika noraidīta pamatoti. Un mēs runājam daudz par elektronisko progresu, par tehnoloģijām. Kāpēc tad Eiropas komisija nevar savu tīmekļa vietni paredzēt šim nolūkam, ierīkot tur atsevišķu lapu, ar kuras palīdzību pilsoņi tiktu informēti? Un šādi apmaiņa ar informāciju un parakstu vākšana notiktu šajā tīmekļa vietnē izmantojot komisijas tehnisko atbalstu un programmatūru. Paldies! Paldies, un tagad vārds Eiropas parlamenta deputātam Klāskungam. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Šefčovičs kungs eh, teica, ka Eiropas pilsoņi var tikai iegūt no Lisabonas līguma. Un ja pilsoņu iniciatīva ir tas, kas liek jums tā domāt, tad man ir milzīgas bažas par jūsu teikto. Es domāju, ka šis priekšlikums drīzāk kalpos nevalstiskajām organizācijām, arotbiedrībām un citiem e, sociālajiem partneriem, bet pilsoņiem uh, kas vēlētos izmantot šo iniciatīvu, būs ļoti grūti to izmantot ir no praktiskā viedokļa, lai panāktu kaut kādu iznākumu. Te es domāju, piemēram, par šo prasību, ka pilsoņiem ir jāpārstāv vismaz trešdaļa dalībvalstu, lai iesniegtu šādu iniciatīvu. Vairāk priekšlikumu jau ir tikuši iesniegt, lai samazinātu šo skaitli. Tik runāts par vienu ceturdaļu vai vienu piekdaļu dalībvalstu, bet Manuprāt, viena ceturdaļa būtu pieņemams eh, rādītājs, jo mums ir jāsamazina šī te prasība. Tāpat arī pastāv risks, ka mēs šādā veidā tikai palielināsim birokrātiju, jo būs jāpārbauda iesniegto eh, parakstu eh, atbilstību patiesībai. Tāpat arī ir zināms bažas, kas attiecas uz personu, personu datu um, izmantošanu, un vēl ir zināms bažas arī par to, ka tiek izvirzīta šāda prasība, lai šīs iniciatīvas pilnībā atbilstu Eiropas vērtībām. Tas nozīmē, ka būs dažādi tabū jautājumi, kuros komisija nevēlas, lai pilsoņi nakt klajā ar iniciatīvu uh, Man ir nācies lasīt dažādos uh, rakstos par to, ka, piemēram, neviens nevēlētos uh, iniciatīvu, ar kuru uh, pilsoņi vēlētos ierobežot imigrāciju Eiropas Savienībā, vai, piemēram, ja tiktu iztenot iniciatīvu pret Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Jā, pilsoņu viedoklis atšķirs no politiķu viedokļu, un es domāju, ka ja mēs izversam šāda veida prasības, tad uh, būs tomēr jautājumi, kas tiks uzskatīti par tabū, un uh, tas viss notiks tā devēto Eiropas vērtību aizsagā. Un es domāju, ka šāda veida iniciatīvas tiks pilnībā noslāpēts. Tālāk, kas attiecas uz uh, iniciatīvu pieņemamību. Ja mēs paraugamies uz pašreizējo Eiropas parlamenta priešlikumu, tad nākas konstatēt, ka ideoloģija un jautājums par to, vai uh, šīs iniciatīvas atbilst uh, Eiropas vērtībām, uh, Tas viss e, tiks konstatēts jau pašā sākumā, bet komisijas priekšlikumā nekas par to nav minēts. Šobrīd tiek minēta aptuveni skaitļi - 100 tūkstoši, 300 tūkstoši, tūkstoši, nekas nav skaidrs. Vai mēs pārbaudīsim šīs iniciatīvas brīdī, kad tās tiek reģistrētas, lai, atbil, lai pārbaudītu, vai tās atbilst pamatvērtībām un Eiropas vērtībām, un tikai tādā vai arī mēs pārbaudīsim to tajā brīdī, kad eh, būs saņemti šie 300 tūkstoši pārakstu, un tikai tad komisija lems, vai tā nāks klajā ar attiecīgo priekšlikumu. Tātad tas nozīmē, ka patiesībā būs divi posmi šai eh, pieņemamības izvērtēšanai, un komisija saskaņā ar pašreizējo priekšlikumu varēs izmantot divu mēnešu termiņu, lai nāktu klajā ar lēmumu par to, vai šī iniciatīva kaut kādā veidā tiks turpināta vai nē. Tādā gadījumā Um, parakstu vākšana tiks bloķēta, jo būs zinām neskaidrība par to, vai šī iniciatīva gal galā uh, būs pieņemta vai nē. Un es domāju, ka šis termiņš, kas uh, ir komisijas rīcībā, tas būtu jāpieskaita šiem 12 mēnešiem, kas jau šobrīd ir paredzēti kā termiņš. Tāda būtu jautājuma no manas puses. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Diemžēl būšu spiests pamest šo sanāksmi, jo man ir vēl arī citi pienākumi, tāpēc aicināšu vicepriekšsēdētāju Gurmais kundzi nākt manā vietā, lai turpinātu mūsu šās pēcpusdienas darbu. Un jo īpaši es vēlētos pateikties komisāram Šefčovičkungam, Vēlos pateikties arī Beļģijas parlamenta pārstāvei un šīs asamblējas eh, līdzpriekšsēdētājai, tātad Rūtens kundzei Maconī kundzei, un es aicināšu Maconī kundzi nākt klajā arī ar secinājumiem. Paldies visiem un uz tikšanos! Paldies visiem! Tagad lūdzu Stefanīdies kungs. Paldies! Mm, es esmu pārliecināts. Šis jauninājums, kas um, parādās kopā ar Lisabonas līgumu, ko varbūt daži vēlētos uh, noslēpt, ka mm, tas ir. Um, sava veida cīņa, kur no vienas puses mēs mēģinām mazināt demokrātijas deficītus. Pilsonim ir iespēja teikt savu vārdu, piedalīties lēmuma pieņemšanas procesos, bet no otras puses ir risks, neievērojot procedūru, iniciatīva tiek padarīta absurda un rodas problēmas um, Eiropas institūcijām. Izskanēja daudzi komentāri. Izskanēja pretrunīgi viedokļi. Un uh, tagad ir iespējams, ka pilsoņi var būt arī vīlušies par šo iniciatīvu. Mēs Kiprā esam izskatījuši šo priekšlikumu. Kopumā nu, mūsu nostāja ir pozitīva. Mums ir konkrēti priekšlikumi, lai uzlabotu tekstu. Un vienu lietu vēlos pieminēt visai konkrēti. Ja šī iniciatīva tiks ieviesta praksē, tad mums jābūt pārliecinātiem, ka šis um, akrobātiskais triks tiešām izdosies. Un vēl viena piezīme. Kas notiek, ja Eiropas komisija pati kontrolē un tiek kontrolēta. Tā tas nevar būt, tā ir pretruna pašā sākumā. Un vēlreiz par pieņemamību, jo visi pārējie jautājumi ir mazāk svarīgi. Ja mēs pieņemsim komisijas priekšlikumu, ka mums ir tiek izveidota viedo uh, komiteja, kas eh, izskatīs eh, jāpieņem vai jānoraida iniciatīva, nu, tad tas jādara ļoti ātri. Un citādi pilsoņiem radīsies iespējas, ka pastāv filtrs, kas eh, ir iebūvēts, lai neļautu pilsoņiem piedalīties procedūrās. Paldies! Paldies! Um, Un tagad Mirisas kundze no Igaunijas parlamenta. Suur tänu, proua eesistuja! Lielas paldies, priekšsēdētāji! Igaunijas parlaments arī ir apspriedis e Eiropas pilsoņu iniciatīvu. To darījām šā gada februārī, un vēl pirms tam, janvārī, arī Igaunijas valdībā šis jautājums tika apspriests. Mūsu tieslietu ministrs ir um, konsultējies arī ar sabiedrību, un es pati personīgi pārstāvu zaļo um, partiju, bet netiek uzaicināta uz šīm diskusijām, un tāpēc var teikt, ka mana politiskā partija nepiekrīt visam, kas uh, ticis nolēmts Igaunijā, un varbūt es pat personīgi nevaru piekrist uh, visam tas, tam, kas man būtu jums jāsniedz kā Igaunijas oficiālais eh, viedoklis un nostāja. Daudz, kas jau tika pateikts, tāpēc papildināšu ar to, kas vēl nav izskanējis šās dienas eh, debatēs. Eiropas parlament, eh, Igaunijas parlaments nosūtīja vēstuli komisijai, apgalvojot, ka mēs atbalstam tos priekšnoteikums, kas tiek paredzēti attiecībā uz iniciatīvu. Proti, mums ir jāpārbauda arī ticamība parakstiem un Un tāpat arī pilsoņiem, kas iesniedz šo iniciatīvu, ir jābūt, uh, ir jāpierāda savu identitāti. Ir arī jāparādās pavisam skaidri, kas finansē šos cilvēkus, no kurienes nāk līdzekļi. Kas attiecas uz parakstu skaitu, tad Igaunijas valdība uzskata, ka uh, Seši mēneši būtu pietiekams laiks, lai varētu savākt visus šos sarakstus, bet man partija neuzskat, ka tas būtu iespējams. Konstitucionālo lietu komiteja mūsu parlamentā nodeva e, šo jautājumu izskatīšanai Eiropas lietu komitejā, un šī komiteja nolēma, ka mums nevajadzētu vienoties par šo vienu trešdaļu, ja vienu ceturdaļu dalībvalstu, kas pilsoņiem būtu jāpārstāv iesniedzot iniciatīvu, mēs uzskatām, ka būtu jāpārstāv pilsoņi no uh, lielākās daļas pilsoņu, tāpēc varbūt uh, Igaunija varētu uzsākt jaunas diskusijas, jo daudzi jautājumi vēl ir eh, jāskaidro dziļāk. Paldies! Paldies, un tādā gadījumā es aicinu jūs izteikt komentārus. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties visiem tiem, kas piedalījās mūsu šās pēcpusdienas diskusijā. Es domāju, ka e, šī viedokļa apmaiņa bija ļoti interesanta. Šis instruments ir īpašs instruments un uzklausot Nacionālo parlamentu pārstāvis, kā arī Eiropas parlamenta deputātus, vēlētos izteikt dažus komentārus. Mēs esam uzsākuši šo jauno iniciatīvu balstoties uz līgumu. Līgumā ir noteikts slieksnis viena trešdaļa mm, dalībvalstu, tāpat uh, ir, ir daži uh, citi priekšnoteikumi. Bet es domāju, ka mums ir jādomā par šiem izējas punktiem Un visi tie ierobežojums liekšņus, kurus mēs noteiksim, ir jānosaka domājot kritiski, jo tie nav ierakstīti Lisabons līgumā. Un tas, ka uh, eh, Lisabons līgumā ir noteikts, uh, zināms, slieksnis attiecībā uz uh, to valstu skaitu, uh, kurus jāpārstāv pilsoņiem, liecina par to, ka šis instruments ir ļoti uh, Eh, svarīgs un nozīmīgs, un mums ir jācenšas ar tā starpniecību panākt demokrātisko līdzsvaru. Ja mēs to neizmantosim pienācīgi, tad tam nebūs nekādas nozīmes, un to mēs nekādā veidā nevēlamies eh, panākt. Tāpēc es domāju, ka šo ideju vajadzētu paturēt prātā. To es noteikti arī eh, minēšu debatēs Beļģijas parlamentā, kur mēs uzsāksim diskusijas par šiem jautājumiem nedaudz novēloti. Otrs komentārs, kas izskanēja par birokrātisko slogu. Es domāju, ka visās galvaspilsētās mūs satrauc jautājums par papildus birokrātisko slogu. To noteikti vēlreiz ir jāatgādina. Es atbalstu ideju par modernu komunikāciju līdzekļu izmantošanu Eiropai ir jābūt nākotnes Eiropai. Uh, Un mums nevajadzētu spērt soļus atpakaļ. Mums ir jāizmanto informāt, informātikas tehnoloģijas, un es aicinu uz arvien plašāku iesaistīšanos šajā procesā. Arī Valis skundz to pieminēja. Starp citu, kāpēc vispār tiek paredzēti šādi sliekšņi? Uh, jebkuram pilsonim būtu jā, jādod iespēja piedalīties institūciju darbā, un arī šo ideju noteikti vajadzētu paturēt prātā. Paldies! Paldies! Eh, šķiet, ka vēl viens kolēģis vēlas eh, iesaistīties debatēs no Polijas parlamenta. Lūdzu! Panie Przewodniczący, Szanowni Eh, priekšsēdētāji kungs, eh, godātie kungi un cienījumās dāmas, eh, lukojoties uz šo iniciatīvu, es sev uzdodu jautājumu, vai varbūt vairāk um, par miljonu cilvēku uh, tiesībām nekā vēlētiem, šo pašu pilsoņu vēlētiem deputātiem jo parlaments, eh, parlamentam ir tiesības, bet tās ir ierobežotas attiecībā uz komisiju. Uh, parlaments ir tā kā tāds um, tiesību uh, instruments, bet uh, viņ, tam tomēr ir minimālas tiesības attiecībā pret to, kādas tiesības ir komisijai. Un ja mēs lūkojamies eh, likumdošanas iniciatīvā, tiesība veidošanas eh, procedūrā, un tad mēs atkal fokusējamies uz komisiju. Un eh, tad mēs veidojam atkal jaunas tiesības, vai mēs nenokļūstam atkal tais pašās lamatās, kā uh, tiesību lēmējs vēl joprojām un, un aizvien ir komisija. Vai tas nav pretvērtībām, kurām piekrīt Eiropas Savienība? No manā skatu punkta raugoties, tur ir tomēr nepietiekami leģitimizētas tiesības Eiropas parlamentam, jo Eiropas parlamentam jau ir tiesības darboties, jo tas tiek ievēlēts tiešās vēlēšanās. Bet otrs jautājums, kas attiecās uz vecumu, Es godīgi atzīšos, ka es nebūtu e, šī zemākā vecuma piekritējs, kas attiecās uz 16, 16 gadiem. Līdzpriekšsēdētājs kundze uzdeva jautājumu, vai radīt kādu e, vecuma šķērsli, kas jau e, šķita pavisam nepa, neopietni. Jā, varbūt tad 13 gadniekus pielaidīsim Mēs nedrīkstam šo novest līdz absurdam. Mēs nedrīkstam samazināt vecuma robežu, jo uz kurien tad mēs, eh, kur mēs tad nonāksim? Jo tur ir eh, psiholoģiski argumenti saistīti ar cilvēku socializāciju, eh, Tas nav nekāds, nekāda loterija 15, 16 vai 18. Bet socializācijas procesā, eh, kad cilvēks tiek audzināts, kad viņš ir apmēram sasniedz 18 gadu vecumu, tad personība ir tik tālu izveidojusies un ir atbildīga, eh, lai varētu pieņemt šādus atbildīgus lēmumus. Un grūti ar viņu ir manipulēt. Ja cilvēks ir jaunāks, tad ļoti viegli ar viņu manipulēt. Un mēs arī varam novērot, kā populistisks pārstīs, piemēram, var ietekmēt jaunu cilvēku viedokli, jo jauns cilvēks ļoti bieži ir nekritisks, e, viņš ir emocionāls un ideālistiski lūkojās uz pasauli, un šādi cilvēki ir ļoti e, viegli, tā teikt, pavedināt uz idejām, kuras ir skaistas, bet kuras tomēr nav tik ļoti vērtīgas. Paldies! Thank you very much. I just... Liels paldies! Es vēlētos vien jums atgādināt par to, kā mēs pavadīsim uh, turpmāko pusstundu. Vispirms es vēlētos dot vārdu komisāram Šefčoviču kungām, pēc tam aicināšu Rota kungu uh, izteikt komentārus un uh, arī Šastelkungs vēlēsies izteikt dažus komentārus, pēc tam bācīgs dots referentiem. Uh, šķiet, šķiet ka arī um, lūgumrakstu komitejas pārstāvjiem tiks dots vārds, un es nākšu klajā ar secinājumiem. Tātad vispirms, ja ļausiet, došu vārdu um, mūsu vice um, priekšsēdētājiem. Jūs, nu, es varu atbildēt polijas kolēģiem sakot, ka jā, mēs cenšamies panākt uh, līdzsvaru un mēs cenšamies panākt to, lai Eiropas parlaments arī tiktu sadzirdēts un mēs cenšamies konsultēties ar nacionālajiem parlamentiem, lai saprastu, kā panākt šo līdzsvaru. Marjoši, tagad vārds jums. Paldies! Es eh, vispirms vēlētos pateikties Beļģijas pārstāvēja Rūtens kundzei, kas atgādināja par šiem noteikumiem. Tātad miljons eh, eh, parakstu, kas nāk no diezgan ievērojama skaita. Uh, dalībvalstu un uh, komisija varēs rīkoties tikai tādā gadījumā, ja runa ir par jomu, kurā komisija ir pilnvars. Tas mums ir jāpatur prātā, jo tas ir ierakstīts uh, līgumā, bet viss pārējais mm, nevarētu tikt uztvērts kā pilsoņu iniciatīva. Jo mēs nevaram solīt, ka komisija lems tādās jomās, kurās tai nav pilnvaru rīkoties. Atbildot Bērnskungam un Krumovs kundzei, jāsaka, runājot par slogu, un e, mēs cenšamies rast pēc iespējas labāko risinājumu dalībvalstīm, kas nebūtu papildus sloks, un jāsaka, ka atstāsim to dalībvalstu ziņā, kāda veida metodu tās vēlēsies izmantot, lai pārbaudītu, ne, nevis autentificētu parakstus. Uh, Komisijai nav svarīgi, kādā veidā tas tiks īstenots, tāpēc arī mēs piedāvājām uh, no savas puses, ka mēs pilnībā piekrītam tam, ja dalībvalstis ar nejaušības palīdzību pārbauda dažus parakstus vai, teiksim, pārbauda procentuāli nelielu skaitu parakstītāju vai šie paraksti ir ticami, ar to pilnībā pietiks, bet mums ir nepieciešams kāds drošības elements, pārbaudas elements, un centīsimies padarīt šo klauzulu pēc iespējas vienkāršāku, lai samazinātu pēc iespējas. Ad, uh, administratīvo slogu, kas, balsta, kas gūstas uz dalībvalstīm. Tālāk e, jautājums par pieņemamību. Šķiet, ka savā ievadrunā es jau teicu, cik svarīgi ir neradīt tādu platformu, kas tiktu izmantota ļaunprātīgi. Un te es pilnīgi piekrītu Pranskungam un citiem kolēģiem. Uh, kurš tad izlems, kuras ir Eiropas vērtības, kuras ir uh, padomju vērtības? Un es eh, esmu studējis padomju uh, savienībā, un es zinu, kādas ir padomju vērtības, un es domāju, ka mēs lieliski varam nošķirt, kā, kāda ir atšķirība starp uh, padomju vērtībām un Eiropas vērtībām. Mums ir dokumenti, ja ir nepieciešams to pārbaudīt, mums ir. Um, uh, Cilvēka eh, tiesība princips mums ir harta, un es domāju, ka nebūs nemaz tik eh, sarežģīti izšķirt, kas tad ir eiropeiski un kas ir pret eiropeisko. Bet, jebkurā gadījumā, ja radīsies kādas šaubas par to, ka komisija ļaunprātīgi izmanto savu stāvokli, un ja būs kādas bažas par komisijas lēmumu, tad tiks paredzēta iespēja pārsūdzēt komisijas lēmumu Eiropas kopienu tiesā, tieši tāpat kā attiecībā uz jebkuru citu lēmumu, kur pieņem Eiropas komisija. Tāpēc es domāju, ka mums ir diezgan pamatīgas garantijas un diezgan pamatīga kontrole, kas mums palīdzētu pārbaudīt visu procesu pirms šāda iniciatīva tiek uzsākta. Tālāk, kas attiecas uz Alvares kunga teikto, Ko komisija darī, darīs ar iniciatīvu? Es domāju, ka Lamasūra kungs to pavisam skaidri pateica. Šajā ziņā komisija rīkosies tieši tādā pašā veidā, kā tad, ja tiktu saņemts likumdošanas uh, uh ierosinājums no Eiropas parlamenta, jo mums ir jāraugās uz šo iniciatīvu kā ļoti svarīgu uh, pasākumu, ar kuru tiek uzsākt iniciatīvu, un komisijai ir jāpatur savas uh, likumdošanas ierosināšanas tiesības. Mums ir jāievēro līgumā noteikties, mums ir uh, jāgarantē arī uh, eh, līdzsvars starp, uh, starp institūcijām, un komisijas ziņā ir pieņemt lēmumu nākt klajā ar jaunu likumdošanas priekšlikumu, izdarīt grozījumus jau esošajā vai nedarīt neko. Varbūt pilsoņu iniciatīva kurai tiktu e, saņemts, piemēram, miljons parakstu, un tas būtu komisijas e, kompetencijas, bet komisija, piemēram, tomēr nerīkotos, piemēram, kas attiecas uz e, um, bērnu kopšanas atvaļinājumiem vai dažādiem vidas aizsardzības pasākumiem. Vai tas būtu mūsu kompetencija? Jā, bet vai mēs pieņemtu lēmumu? Nē, tāpēc mums ir jāsaprot, kāpēc eh, komisijai ir likumdošanas monopols šajā jomā. Vai komisija kļūs par svarīgāko spēlētāju un vienīgo uh, likumdevēju? Nē, jo mums ir tiesības tikai nākt klajā ar priekšlikumu, un tādā gadījumā noteikti būs diskusijas eh, līdzīgas tām, kas notiek šeit, Eiropas parlamentā un arī padomē, tātad dalībvalstu pārstāvju vidū par to, vai viņi atbalstīs šo likumdošanas priekšlikumu, jo mēs piedāvājam, mēs nākam klajā ar priekšlikumu, bet. Um, Likuma pieņēmēji ir Eiropas parlaments un padome, un viņi pieņem galu lēmumu, uh, viņi uh, pārvērš to likumdošanas aktos. Tālāk klāskunga jautājums par datu aizsardzību. Arī šajā jautājumā mēs esam centušies rast labāko risinājumu, jo no vienas puses es domāju, ka mēs visi piekritīsim uh, ka ir ļoti svarīgi paredzēt arī parakstu vākšanu internetā, jo citādi šis jaunais instruments nebūs pietiekami moderns un mūsdienīgs. Un ja mēs paredzam šādu iespēju vākt parakstus internetā, tad mums ir jārūpējas arī par personu datu aizsardzību. Šis ir ļoti jūtīgs jautājums. Jūs zināt, ka šodien ir iespējams tirgoties ar šiem datiem, tos ir iespējams izmantot dažādos veidos, tāpēc mums ir jārīkojas ļoti piesardzīgi. Uh, Mums ir jādomā par to, kā mēs eh, rīkosimies ar šiem eh, pilsoņu datiem. Mums ir jākonsultējas ar Eiropas datu aizsardzības eh, biroju un jādomā par Eiropas standartiem šajā jomā. Un priekšlikumā ir jāparedz atbildība par datu aizsardzību, jo tiem, kas vāks datus, ir jābūt arī atbildīgiem par šo datu aizsardzību. Un te jau atkal mums ir jāievēro dalībvalstu noteikumi šajā jomā jo dažās valstīs runa ir par eh, civilu likumu, kas nosaka šos jautājumus, dažās valstīs tā, tie, tie ir cita veida likumi. Tātad mums ir jādomā par to, kā mēs aizsargāsim personu datus, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums. Igaunijas pārstāvēji, kas runāja par informāciju par organizatoriem, kāpēc mēs to iekļaujam? Es domāju, ta, tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu atklātību un caurskatāmību. Tas būtu ļoti vienkārši, uh, vienkārši anketa, kas būtu jāaizpilda uh, par to, uh, kāda ir šī iniciatīva un kas to finansē, jo, kā jau teica Klaskungs, mēs nevēlamies ieviest tādu instrumentu, kur izvā, izvā, izmantot organizētas politiskās partijas, nevalstiskās organizācijas vai arotbiedrības. Uh, Mēs vēlamies pavisam skaidri panākt to, ka tas ir instruments, kur izmanto pilsoņi, tāpēc mums ir jāparedz šāda caurskatāmība par to, kas ir šīs iniciatīvas organizātori un kā viņi iegūst savu finansējumu, lai mēs būtu droši par to, ka aiz organizatoriem neslēps, neslēps dažādi veidi lobby. Un, ja mēs izmantosim tik svarīgu demokrātisko instrumentu, Eiropas Savienībā mums ir jābūt pilnīgi drošiem par to, ka atklātība tiek garantēta un ka šie dati ir pieejami, lai mums būtu skaidrs priekšstats par to, kāds ir iniciatīvas mērķis un kas to visu organizē. Tālāk, kas attiec uz vecums lieksni, polijas pārstāvim var teikt, ka, nu, jūs redzat, e, mūsu viedokļi atšķirs šajās diskusijās, tas izskanēja vairāk kārt. Jums ir ļoti spēcīgas idejas šajā jomā, e, Daži ierosina eh, samazināt eh, vecums lieksni, lai pēc iespējas ātrāk ies, iesaistītu gados jaunus cilvēkus, bet no otras puses ir ļoti spēcīgi argumenti, kā piemēram jūsējais par to, ka mums nevajadzētu pazemināt šo slieksni. Arī te mums būtu jākonsultējas ar dalībvalstīm, kas būs atbildīgas par parakstu pārbaudīšanu. Un no viņu viedokļa noteikti būtu eh, vienkāršāk veikt šo parakstu pārbaudi, uh, Tādā gadījumā, ja runa būtu par pilsoņiem, kuri jau ir sasnieguši eh, vecumu, kurā viņiem ir tiesības balsot un attiecīgi ir reģistrēti um, valsts reģistros. Bet eh, jau atkal jāsaka, ka šis skaitlis atšķirs, jo dažās dalībvalstīs tas ir 18 gadu vecums, citviet tas ir citādi, bet to mēs noteikti apspriedīsim vēl nākamajās diskusijās. Paldies priekšsētāji! Paldies Šefčoviča kungam, un tagad vēlētos dot uh, vārdu Rotkungam noslēguma komentāriem. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Ir parādījies, ka ir dažādi viedokļi, un līdz ar to es arī izteiktu savu viedokli, kas attiecās uz dalību valstu skaitu. Tad es tomēr lūgtu vēlreiz Eh, šeit eh, rast iespēju samazināt valstu skaitu, arī samazināt birokrātiskos šķēršļus, un es nedomāju, ka mēs varam runāt tikai tad par Eiropas iniciatīvu ja pilsoņi, kuri pieslēdz šai iniciatīvai, ka tie ir no, nāk no, no vairākām, no dalībvalstu vairākuma, es domāju, ka ir jābūt ievērojamam šim dalībvalstu skaitam, bet tomēr ir arī svarīgi, lai arī tomēr piedalītos pietiekams skaits pilsoņu. Tad arī eh, no sākuma šo kontrols funkciju eh, sākt jau iniciatīvas sākumā. Jo vēlākā laika periodā, ja mēs sakām, ka iniciatīvai nebūs uh, panākumu, ka, piemēram, tā neatbilst Lisabonas līguma uh, pamatprincipiem, kas attiecās uz komisijas lēmumu pēdējā instancē, ka tomēr tā eh, tiek arī pārbaudīta no Eiropas kopienu tiesas puses, jo tiesiskumam būtu jābūt arī šajā procedūrā, un es domāju, ka kopienu tiesa būtu uh, svarīgākā instance šajā sakarā. Bija arī debatas par vecumu ierobežojumu. Es domāju, ka mēs varētu vienoties par kompromisu. Uh, Uh, teiksim, jomās, kur mums nav vienots viedoklis. Kāpēc mēs nevaram uh, šo uh, lietu deleģēt nacionālajām valstīm. Piemēram, ir valstis, kur jau ar 16 gadu vecumā var vēlēt, dažās valstīs, jeb daudzās valstīs tie ir 18 gadi. Es domāju, ka mēs varam attiecināt to uz nacionālajām dalību valstīm bez. Uh, Eh, šīs Eiropas dimensijas šeit varētu rīkoties šajā gadījumā. Un ko es vēlējos pasvītrot arī, eh, lai iniciatīva gūtu panākumus, tad, eh, piemēram, tad Eiropas komisija nevar atsaukties uz to, ka viņai ir iniciatīvas monopols, tad eh, iniciatīvas atbalstītājiem eh, komisijai būtu jāpaskaidro, kas notiek ar šo viņu iniciatīvu, un tad eh, tiek arī vēl šeit iesaistītas citas institūcijas, piemēram, arī Eiropas parlaments. Un pašās beigās es nezinu, vai komisārs jau to teica, vai ministrs padoms pārstāvs, jau gadu mums spēkā ir Lisabonas līgums. Mēs jau mēnešiem ilgi diskutējam uh, par ļoti svarīgu Lisabonas līguma sastāvdaļu, bet, un līdz ar to vēl būtiskāk ir ka e, mēs diskutējam par to, bet tomēr mums arī nevajadzētu aizmirst, ka mums ļoti ātri ir jārīkojās, lai pilsoņiem rastos iespējas, ka mēs tiešām darbojamies un strādājam. Paldies! Of, eh, of... Eh, ļoti labi. Tā kā Šastēla kunga kolēģis ir klāt, iespējams. Uh, Viņš arī var precizēt noteikts aspektus. Um, lūdzu. Eh, eh, Paldies priekšsēdētājiem. Vispirms eh, jau atvainojos valsts sekretāra vietā, jo, diemžēl, viņam bija citi pienākumi. Es domāju, ka Šefčovičs kungs diezgan daļrunīgi atbildēja uz visiem jautājumiem, tāpēc es detalizētāk pie tiem neatgriezīšos. viens jautājums, pie kuras tomēr vēlētos atgriezties, jo tas jau īpaši uh, attiecas uz dalībvalstīm, proti jautājums par personu datu pārbaudi. Diezgan daudz bija tādu, kas eh, runāja par šo jautājumu un teica, ka ir jācenšas izvairīties no liekas birokratizācijas, ka ir jācenšas radīt pēc iespējas eh, vienkāršāku sistēmu. Un, protams, ka uh, mēs padomē piekrītam. Un Kā jau komisāra kungs teica, mēs cenšamies radīt tādu sistēmu, kas būtu pēc iespējas elastīgāka. Bet, un te nu es tomēr vēlētos atgādināt, ka, zinām, atbildība gulstas arī uz dalībvalstu pleciem, jo saskaņā ar regulu dalībvalstīm būs pienākums veikt datu pārbaudi. Un es domāju, ka jūs man piekritīsiet, uh, ka tas ir svarīgi, jo ir jācenšas nodrošināt ticamību šim instrumentam, tāpēc ir nepieciešama pienācīga nopietna kontrole. Jo īpaši tāpēc, ka šī kontrola būtu jāveic pēc iespējas ātrāk, lai liek neaizkavētu procedūru. Padoms priekšlikumā runa ir par trim mēnešiem kas ir atvēlēti e, šai kontrolējai pārbaudē. Un padomas priekšlikumā mēs esam paredzējuši arī pielikumu, kurā valsts pa valstī, atkarībā no katras valsts specifikas un nacionālās likumdošanas šajā jomā, ir paredzēta virkne datu, kuri būtu jāprecizē. Un, protams, ka mēs vēlamies, lai šī sistēma būtu pēc iespējas vienkāršāka, bet eh, vienlaikus ir jāsaprot, ka dalībvalstīm tas ir ļoti svarīgs jautājums, un diskusijas padomē par šo jautājumu nebija vieglas. To es jums varu teikt pavisam atklāti, un eh, vēlos pateikties, eh, starp citu, Spānijas prezidentūrai, kas vadīja šo darbu un kurai izdevās panākt kompromisu, kas tagad ir uz galda. Es domāju, ka būs grūti tomēr atteikties no šī noteikuma. Paldies! Lielas paldies! Un tagad, kā es jums teicu, ir um, iespēja referentiem izteikties. Un la, es ar Lamsvaru kungu izteikšos pēdējā. Līdz ar to lūdzu Diānu un Heraldu izteikties. Lūdzu. Simplement. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos uzsvērt vienu uh, aspektu, jo Šefčovičs kungs un arī uh, padoms priekšsēdētājs jau sniedz diezgan daudz atbildes uh, kolēģiem par atsevišķiem jautājumiem. Es vēlētos pateikties visiem tiem, kas iesaistījās šajās diskusijās, izteica savus komentārus, ierosinājumus. Uh, pateicos visiem dalībvalstu parlamentiem, parlamenta pārstāvjiem un vēlos runāt par to, kāda būs viņu loma šajā procedūrā. Vispirms ir jāsaprot, un es domāju, ka tas skaidri izrietē arī no mūsu diskusijām, proti jāsaprot tas, ka tad, kad mēs vienosimies par eh, regulu triju institūciju starpā līdz gada beigām, jo tāda ir mūsu politiskā vēlme, uh, un eh, es domāju, ka viedokļi ir pietiekami līdzīgi, lai mēs varētu uzskatīt šādu mērķi par uh, eh, realizējumu. Tātad pat, ja mēs vienosimies, tas nenozīmē, ka pirmās iniciatīvas varēs uzsākt sākot ar nākamā gada 1. janvāri, jo mums būs nepieciešams, uh, nepieciešams nacionālais likums, ar kuru tiks ieviest šī Eiropas regula. Tieši tāpat kā datu aizsardzības jomā ir Eiropas noteikumi, uh, kas tiek uzlikti e, dalībvalstīm, bet katra dalībās pēc tam attiecīgi ievieš savus nacionālos e, ieviešanas noteikumus. Eiropas regulā būs noteikta virkne kopīgu noteikumu visām dalībvalstīm Eiropas Savienībā, bet pēc tam, kas attiecas uz parakstu vākšanu, parakstu pārbaudīšanu, tad tas viss būs atkarīgs no tā, kāda, eh, kāda likumdošana tiks pieņemta nacionālā līmenī īstenojot šo regulu. Un te ir jādomā gan par noteikumu saturu, gan eh, par katru dalībvalsti, katras dalībvalsts situāciju atsevišķi, jo uh, Dažos gadījumos e, šos jaunos noteikumus varēs pieņemt, piemēram, kā Francijā ar dekrētu palīdzību, un to darīs valdība, bet citās valstīs, un iespējams, ka lielākajā daļā valstu būs nepieciešami uh, e, nacionāli likumi. Tā tad būs jākonsultējas ar nacionāliem parlamentiem. Un mēs, protams, vēlamies, lai tas viss tiktu paveikts pēc, pēc, pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas efektīvāk. Un eh, līdz ar to nacionālajie parlamenti tiks iesaistīti šīs sistēmas izstrādē. Otrakārt, ja eh, dalībās parlamenti vēlēsies, tad viņiem būs iespējama vēl arī otrā loma, bet jāsaka, ka te ir tāda politiska dimensija un nevis juridiska dimensija, tāpēc jums būs iespēja izvēlēties, vai nu to darīt vai nē. Proti runa ir par iniciatīvu tālāku uzraudzīšanu, proti to iniciatīvu, kuras tiks pieņemts un uh, kuras dos zinām rezultātu, un to iniciatīvu, kuras tiks noraidīts. Un ja tīri no juridiskā viedokļa Eiropas komisija nav spiesta rīkoties katrā gadījumā, tīri no politiskā viedokļa tā būtu kļūda, ja mēs neņemtu vērā pilsoņu iniciatīvu. Un šis ir jautājums, pie kura es domāju, mums būtu jāstrādā kopā, neatkarīgi no tā, kāds būs regulas saturs. Mūsu interesēs ir turpināt viedokļu apmaiņu šajā jautājumā, jo Mūsu pieredze parādīs to, ka ir ļoti daudz iniciatīvu, kas tiks uzsāktas tajās jomās, kurās dalībvalstīm un Eiropas Savienībai ir dalītas kompetences. Un, lai mēs atbildētu uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu, ja mēs uzskatām, ka ir nepieciešama atbildes reakcija, bieži vien būs nepieciešama gan atbildi Eiropas Savienības līmenī, un šo atbildi piedāvās Eiropas komisija, jo tas būs tās kompetencē, un attiecīgi tālākais process Eiropas parlamentā un padomē, bet būs nepieciešama arī atbildes reakcija nacionālā līmenī, tātad no uh, nacionālo dalību valstu parlamentu puses, un es priecājos par to, ka man ir iespēja piedalīties šajās diskusijās un domāt par to, kā mēs tālāk pārvaldīsim visu šo procedūru, lai tā būtu pilsoņu interesēs. Paldies! Lielas paldies, Alena, un tagad vārds eh, Dianai. So much has been said. Tik daudz jau izskanēja šajā pēcpusdienā, un tas viss mums bija ļoti nodrīgi, mums referentiem ir īpaši. Varbūt tikai viena lieta, ko gribēju pakomentēt, ka šī parlamenta priekšsādātā vietniece, jo izskanēja vairāki komentāri par to, ka parlamenta, uh, Eiropas parlamenta vai Nacionālā parlamenta loma tiek vaināta. Bet uh, atgriežos pie Šefčoviča kunga teiktā. Lisabonas līguma rezultātā ieguvēji ir uh, Eiropas parlaments, nacionālajie parlamenti un pilsoņi. Et šīs trīs instances ir saņēmušas vairāk pilnvaru, un par to nedrīkst aizmirst. Es, protams, intensīvāk piedalījos diskusijās par to, kā institūcijām sadarboties turpmāk. Un tika pasvītrotas parlamenta tiesības iniciatīvtiesības un komisijas reakcija uz tām, un tas pats mūs interesē runājot par pilsoņu iniciatīvu. Parlaments uh, gaida atbildi uz savu likumdošanas priekšlikumu trīs mēnešus. Nu, un tas uh, pats, uh, tas pats jātiecina arī uz pilsoņiem. Un parlaments sagaida, ka komisija gadu laikā sagatavos likumdošanas priekšlikumu, un ja komisija to nedara, mums ir tiesības zināt, kāpēc. Un tādām pašām tiesībām jābūt arī pilsoņiem, un Alēns un citi jau teica, ja tas nenotiek, tad eh, politiskā kustība gan Eiropas, gan valstu līmenī būs tāda, kas dos stimulu turpināt procesu. Tā kā mēs visi sadarbosimies. Un nekādā gadījumā eh, parlaments netiek vājināts ar šo iniciatīvu. Tā mēs nepiekrītu. Visi kopā mēs esam stiprāki, gan parlamenti, gan pilsoņi. Lielas paldies, un, protams, eh, Es uh, mēģinu mācīties no jums, jo jums ir liela pieredze, kā parlamenta priekšsēdētāja vietniecei. Lūdzu, tagad kolēģi. Stālī. Jā, es runāšu dzimtajā valodā. Praktiski visi runāja savā dzimtajā valodā. Un uh, es vēlos pirmkārt pateikties visiem par ļoti interesantiem komentāriem. Būtu prasīt pārāk ilgu laiku tagad rēģēt uz eh, visiem komentāriem. Uz dažiem jau tika sniegtas atbildes, eh, uz citiem eh, atbildes tiks sagatavotas, bet es gribu uzsvert, ka mēs vēlamies instrumentu pilsoņiem. Bonsa kungs runāja par um, Eiropas uh, kompānijām un kā šīs kompānijas tiek reģistrētas. Uh, bet eh, mēs nerunājam par juridiskām personām. Un mūsu iniciatīva ir pilsoņu iniciatīva, nevis kompāniju iniciatīva. Otrakārt, eh, runājot par Eiropas kopienu tiesas praksi, to es varu attiecināt uz juridiski tehniskiem aspektiem, nevis uz politiskiem aspektiem. Un, protams, uh, komisijai ir brīva izvēle turpināt šo iniciatīvu vai nē. Ko mēs vēlamies? Mēs vēlamies, lai pilsoņiem būtu sajūta, ka pie viņu priekšlikumiem, pie viņu idejām tiek strādāts, ka tās netiek izmestas papīra grozām. Pie tā mēs strādājam. Un vēl viena lieta noslēgumā. Uh, Jā, mēs uh, vēlamies pārbaudīt pieņēmamību pašā sākumā un uh, vēlamies atbrīvot komisiju no spiediena jau pašā sākumā pilnīgi un definitīvi atbildēt uz visiem juridiskiem jautājumiem. Tātad sākumā jāatbild uz jautājumu, vai tas ir Eiropas Savienības aptvērumā, vai komisija ir tiesības sagatavot priekšlikumu, vai tas nav pretrunā ar uh, savienības pamatvērtībām, vai šeit uh, netiek ļaunprātīgi izmantota situācija. Šie pamati jautājumi sākumā tiek izskatīti, un tad, uh, ja atbildi ir pozitīva, tad pilsoņi var vākt parakstus, un tad notiek pārbauda citā līmenī. Noslēgumā es uzklausīju visus viedokļus, un vienlaikus eh, tās ir jūsu valdību nostājas. Bet jāsaka, ka starp eh, parlamentu un valdības nostāju bieži ir ļoti liela atšķirība. Bet atkarībā no tā, par ko jautā. Piemēram, valdības jautāja, kādi dokumenti jums ir nepieciešami, lai pārbaudītu identitāti, parakstītāju identitāti. Un tad ministrijas atbildēja personas ap apliecība uh, vadītāja apliecība uh, un tā tālāk šis saraksts mums ir. Bet runājot par mūsu iniciatīvu, kas tad īstenībā tiek pārbaudīts? Parasti dokumenti vispār netiek pārbaudīti. Um, vienkārši var parakstīt iniciatīvu, norādot vārdu, uzvārdu, adresi. Un tagad atbildot uz mūsu jautājumu, ministrija pēkšņi mums uh, iesniedza veselu sarakstu ar dokumentiem, kas obligāti būtu jāuzrāda. Tātad uh, birokrātie vērojami šeit nacionālā līmenī. Un šai birokrātijai no Eiropas uh, skatu punktu nav pamata. Tā kā lūdzu aprunājieties ar jūsu valdībām, jo mēs sāksim trilogu tagad ar eh, padomu un ar komisiju. Iespējams, eh, valdības var šim jautājumam pieiet pragmatiskāk ar eh, netik lielu birokrātiju. Paldies! Un, cik ļoti veiksmīgi, ka mums ir logumrakstu komitejas priekšsādātāja. Šeit lūdzu Maconī kundze. Eh, eh, Paldies, ka jūs man dodat vārdu. Eh, visiem kolēģiem, arī priekšstādājiem, kas zīnie, es sirsnīgi pateicos, ka, ka kopā ar lūgumrakstu komiteju mēs esam vienojušies par asociācijas statusu Un tas, eh, es domāju, ka bija ļoti labi tomēr startēt šo iniciatīvu eh, kopā ar AFCO komiteju. Un eh, mū, tā ir mūsu īpašā kompetence šajā sarežģītajā lēmumu pieņemšanas fāzē. Es ļoti priecājos, ka ļoti daudzi Nacionālo parlamentu pārstāvji ir izteikušies. Es priecājos, ka mūsu viedokļi arī saskanēja tajā, ka šī iniciatīva, šīs ir būtiskas. Un es arī priecājos, ka Uh, es varēju secināt, ka ir vispārēji piekrišana ne tikai no Eiropas institūciju pārstāvju puses, bet arī no Nacionālo parlamentu pārstāvju puses. Protams, bija viedokļu dažādība, uh, kur arī tika pausta. Tā ir eh, leģitīms raksturs un arī tika paustas eh, pamatotas bāžas, bet eh, tomēr nebija šīs politiskās diferenciācijas Eh, jo eh, mēs visi mēģinām arī šīs, šīm prasībām atbilst eh, un ļaut pilsoņiem izmantot tiesības piedalīties likumdošanā un proti kādā veidā, tātad piedot šim likumdošanas procesam formu tieši pilsoņu iniciatīvas sakarām. Es e, gribēju arī vēl pieminēt dažas tēmas, kuras man īpaši skāra, e, runājot par laika plānu. Es domāju, pilnīgi skaidri e, kļuva redzams, ka šī procedūra, šo procedūru nepieciešams pātrināt un pilsoņiem ir grūti paskaidrot, kādēļ mēs tā vilcināmies ar eh, šī līguma realizāciju. Eh, referenti eh, mums lika priekšā labu laika plānu, kas attiecās arī uz vispārējo kontekstu un sadarbību ar padomi, es domāju, ka mēs varēsim pieturēties pie šī laika plāna. Es arī uh, piekrītu, kā jau teica uh, nu, tātad AFCO komitejas un lūgumrakstu komitejas pārstāvi, tur bija neliela dažādība attiecībā uz vecumu ierobežojumu vai arī uz komisijas lomu un lūgumrakstu komitejas lomu. Uh, procedūrā, bet es tomēr esmu pārliecināta, ka mēs šos šķēršļus varēsim pārvarēt. Un jautājumi, pie kuriem vēl vēlējos atgriezties. Un tad es uh, vēlējos arī aicināt, uh, sekot manai domai un uh, Tur ir e, runa tātad ar, e, par pieņemamības jautājumu. Tiešām mums ir nepieciešama pēc iespējas vienkārša procedūra, bet ir nepieciešams arī, e, lai šie pieņemamības kritēriji būtu tādi, ka būtu pēc iespējas skaidrāk uh, un uh, tas tiktu skaidrāk formulēts un lai nebūtu iespējams divdomības. Uh, kolēģis Brunī to teica, mana kolēģi Brunī, un tieši šajā pieņemamības fāzē Uh, vajadzētu sniegt izvērtējumu, ja arī parakstu skaits vēl nav pilnībā savākts. Un tas nozīmē, mums vajadzētu savākt vairāk nekā miljonu parakstu, bet um, tikai uh, tādā gadījumā, teiksim, varētu vākt tālāk šos pārakstus, ja uh, šī iniciatīva jau izrādītos pieņemama. Uh, Un tur tādā veidā mēs arī sev ietaupām darbu gan, eh, gan mūsu institūcijām, gan arī pilsoņiem. Pie tā mums būtu jāpieturās. No saturiskā viedokļa raudzie, raugoties, eh, būtu svarīgi zināt, eh, kāda loma būs lūgumrakstu komiteja. Un tad Nākošais jautājums ir par beigu fāzi. Te, ar to nodarbojās arī lielākā daļa referentu un arī citi runātāji. Ir runa par komisijas nostāju iniciatīvā Uh, kura jau ir noslēgusi procesu, procedūru un kura tika atzīta par pieņemamu, tad komisijai vienai ir jāpieņem šis lēmums, vai arī tad sākās diskusijas process. Uh, uh, tiek organizētas atklātas uzklausīšanas, un parlaments parlaments arī tiek rosināts atbalstīt e, nostāju. Es domāju, ka šeit būtu jāiesaista lūguma rakstu komiteja, jo tas jau tradīcijas pēc ir tā izveidojies, ka e, šī ir komiteja, uz kur tiešām e, e ļoti vēlās e, iesniegt savus lūgumus pilsoņi. Mums būtu arī jālūkojās kādi elementi uh, varbūt arī negatīvs komisijas lēmums uh, varētu izraisīt kādas diskusijas. Un pēdējais jautājums. Daži runāja arī kā pilsoņa iniciatīva varētu, nu, it kā pārsniegt, it kā arī pārklāties ar šo lūgumu rakstu iniciatīvu ka, ja tā neatbilst pamatkritērijiem, ka tas varētu tad kļūt šī pilsoņa iniciatīva varētu kļūt par uh, lūgumrakstu. Es domāju, to gan mums nevajadzētu pieļaut, mums nevajadzētu radīt šādu sajukumu. Uh, tas varētu vājināt šo in inovatīvo instrumentu, jo lūgumraksti ir iespēja pilsoņiem uh, Uh, vērsties pie Eiropas Savienības institūcijām, uh, lai ziņotu par Eiropas tiesību pārkāpumiem. Uh, tas nozīmē, teiksim, attiecībā uz Eiropas Savienības dalību valstīm, ja tie nepiekrīt kādai šo dalību valstu rīcībai. Bet šī iniciatīva palīdz piedalīties parlamenta likumdošanā, tad Eiropas Savienības likumdošanā. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi par to padomāt un nošķirt šos divus jautājumus. Es jums pateicos par jūsu darbu un visu pirms jau referentiem, kuriem ir izdevies veidot šo stipro komandu un būt tik ļoti darbspējīgiem, sākumā bija šaubas vai tiešām uh, šis darbs varētu nonākt pie kāda laba rezultāta, bet jāsaka, tas bija pareizais lēmums izveidot šo spēcīgo komandu. Paldies! Véletlen, hiszen két nő és két férfi volt ebben a közös munkában. Es jums pateicos priekšsēdētājs kundze. Uh, divas sievietes arī šeit piedalījās. Un tas nav arī brīnums, ka šī komanda līdz ar to bija darbspējīga. Bija divi komentāri e, debašu laikā, e, ka tā būs tikai tāda šķietamā e, procedūra. Es tomēr gribētu runāt tam pretī, jo mēs jau, or jau orientējamies un izējam no tā, ka e, šis instruments e, varētu kļūt tomēr par Eiropas visdemokrātiskāko instrumentu. Tas ir arī uh, noteikti uh, labs Eiropas Savienības pilsoņiem. Uh, un uh, vajadzētu, uh, būtu ļoti svarīgi, lai arī iepriekšējā fāzē uh, mēs kontrolētu šo procesu. Paldies! Mēs vēlētos, lai tiktu ierosināts pēc iespējas vairāk pilsoņu iniciatīvu. Un kā jūs zināt, lai eh, šī Eiropas pilsoņu iniciatīva kļūtu par funkcionējušu realitāti, tam būs nepieciešama ilgtermiņa, term, ilgtermiņa centieni, tāpēc esmu pārliecināta, ka kopīgā darbā komisijai, parlamentam un padomei izdosies parādīt to, ka mēs esam gatavi kopīgi sadarboties, un jāsaka, ka mēs jau šobrīd strādājam pēc iespējas uh, cītīgāk, lai šī iniciatīva pēc iespējas ātrāk kļūtu par realitāti. Un tagad tas ir arī dalībvalstu valdību un dalībvalstu parlamentu rokās, cik ātri mēs e, pieņemsim visus nepieciešamos e, priekšlikums. Es tik tiešām vēlētos aicināt jūs e, sazināties ar valdībām, lai mēs pēc iespējas ātrāk padarītu to visu par realitāti. Tātad viss ir uh, dalībvalstu parlamentu rokās, jo es esmu pārliecināta, ka mēs, kā Eiropas parlaments un komisija, darīsim visu iespējamo, un esmu pārliecināta arī, ka šis telkungs un viņa komanda ir gatava sadarboties ar dalībvalstu parlamentiem. Jūs esat dalībvalstu parlamentu pārstāvju, un mēs labprāt eh, dzirdētu eh, no jums komentārus. Es pateicos visiem tiem, kas palika līdz beigām piedalījās šajās diskusijās. Paldies uh, parlamentu pārstāvjiem. Priekšsēdē pateic arī tūkiem. Es vēlētos pateikties visiem tiem, kas uh, iesaistījās šajā darbā. Nav viegli sasaukt pārstāvis no 27 dalībvalstīm. Uh, Un gan lūgumrakstu komitejā, gan AFCO komitejā mēs esam pierādījuši vairāk kārt, ka esam gatavi sadarbi, sadarboties. Jūs redzat šeit eh, pretējā ir trīs sievietes, un tas ir apsveicami. Liels paldies visiem par piedalīšanos, un tagad ļoti daudz, kas būs atkarīgs no mums, lai mēs to visu pārvērstu realitātē. Mums ir jādod reāli iespēja Eiropas pilsoņiem īstenot Eiropas demokrātiju. Liels paldies jums visiem! Un es priecājos arī eh, par komisijas sniegto ieguldījumu. Liels paldies! Uh,